dzert mikrofonu, citādi mēs pilnīgi visu dzirdam. Gut, ich glaube, wir können dann starten. Tad mēs varam sākt balsošanu. Un sāksim ar uh, emisijas mērķu sasniegšanu 2020. gadām vieglo kravas automobīļu jomā, nevis citu automobīļu jomā, kur vēl ir būvlaukums. Uh, Sāksim balsot elektroniski. Sākam balsot. Pietiek ar vienkāršo vairākumu. Viss ir nobalsojuši. Jā. Tad beidzam balsot. 37 balsis par, nē, 5 un neviens neatturējies. Ar to arī šis uh, tiesība akprojekts ir pieņemts. Turpinām tālāk ar desmito darba kārtības punktu. Šeit runa ir par pārstrādes papīru Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 40, 34 eh, jā, 43 kopā nu, par 11. darba kārtības punkts - Eiropas stratēģija attiecībās plasmas atkritumiem vidē, ko mēs esam pārcēluši. Un par šo Vitorio Prodīna iniciatīvas ziņojumu mēs balsosim novembra beigās. Nē, 27. novembrī notiks balsojums. Tagad būs Bonanīnī kunga ziņojums Sāksim ar balsojumu ar 55. grozījumu. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa par. Pret. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Pieņemts. Tātad 57. atkrīt, turpinam 56 par, pret, atturs, pieņemts. 58. un 59. ir identiski, kurš par, pret, pieņemts. 7. un 60. grozījums kopā, jo identiski, kurš par, pret, atturs, pieņemts Tikai liberāļie un zaļie ir balsojuši, to tad nesam saņēmuši kvorumu. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam. Skaidri pieņemts. Un uh, abām uh, lielajām politiskajām grupām nevajadzētu ļaut maziem tikai strādāt. 61. grozījums par pret at pieņemts. Astotais par, pret, pieņemts. Devītais par, pret, atzinums pieņemts. 62. un 64. kopā par, pret, pieņemts. 63. par, pret, pieņemts. 10. 65. un 66. kopā, kurš par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 1 par, pret, pieņemts. 12. par, pret, pret, noraidīts, 13. par, pret, noraidīts. Kompromiss grozījums 2 par, tātad otrais grozījums kompromisa par, pret, pieņemts. 72. par, pret, pieņemts. Tad atkrīt 15. kompromiss grozījums 3 par pret pieņēmts 74. par pret nav skaidrs, tātad elektroniski balsojam, sākam, viss nobalsojuši, beidzam, pieņemts. 75. un 76. kopā par pret pieņemts. 77. par pret nav skaidri, balsojam elektroniski par 77. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam. pieņemts. 17. par pret noraidīts. 18. par pret pieņemts. Tas atkrīt, atkrīt 19. grozījums. Pret atzinums Nav skaidrības. Sākam balsot elektroniski. Viss nobalsoši. Beidzam. Pieņemts. 80. par. Pret. Atzinums. Tātad pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam. pieņemts. 81. par, pret, pieņemts. 20. par, pret, noraidīts. 21. par, pret. Atzinu nav skaidrība, balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, pieņemts. 23. par, pret, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, pieņemts. 25. par, pret, pieņemts. 86 par, pret, pieņemts. 26 par, pret, noraidīts. 27 par, pret, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, pieņemts. 94. par, pret, noraidīts. 95 par, pret, noraidīts. 30. pārbaudīsim 95. elektroniski. Pēc vēlmēm visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. un 96. ir identiski par, pret, pieņemts. 97 par, pret, atzinums noraidīts. 30 par, par otro daļu par, pret, pieņemts. 31 par, pret, pieņemts. 32 par, pret, pieņemts pieņemts. 98. par, pret, noraidīts. Par, pa 8. pret, pieņemts. 34. par, pret, noraidīts, kompromiss 9 par, pret, pieņemts, 10. par, pret pret, pieņemts. 104. par, pret. Nav skaidri balsojam elektroniski. Par 104. viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. par, pret, pieņemts 12. par, pret, at, atturs pieņemts. 7. 107. par pret pieņemts. 108. par pret pieņemts. 73. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski par 37. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts 8, 38. par pret pieņemts atturs ar vairākumu noraidīts 39. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts otrā daļa par, pret, atturs noraidīts 40. un 101. kopā par, pret, atturs pieņemts 110. par, pret, atturas pieņemts. Par 41. ir jābalso, vai nav? Četrdesmit pirmais par, pret, at, nav skaidrības mums, balsojam elektroniski. Par 41. elektroniski. Beidzam. Pieņemts. 111. par. Pret. Atturs pieņemts. 42. par. Nē, par to mums nav jāatbalso, jo 95. netika pieņemts. Nē, tomēr jābalso tātad par 42. par pret atturs norādīts. 43. par pret atturs nav skaidrs, pārbaudam elektronis, sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 44 par pret atturs pieņemts. 112 par, pret, pieņemts. 113 par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 113. sākam balsojumu. Visu. Beidzam. Noraidīts. 45 par, pret pret, atturas noraidīts. 46 par, pret, noraidīts. 47 par, pret, atturas noraidīts. 48 par, pret, atturas nav skaidrība. Sāksim elektronisko balsojumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 49 par, pret, atturs pieņemts 50 un 51 kopā par, pret, atturs pieņemts. Pirmais par, pret, pieņemts. 53 par, pret, Nav skaidrs, sākam balsojumu elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam. Pieņemts. Tā, otrais atkrīt, trešais un 54 kopā par, pret, noraidīts ceturtais par, pret, atturs noraidīts piektais par pret, atturs noraidīts. Sestais par, pret, atturs noraidīts. Un tagad par galīgo elektronisko balsošanu sākam. Viss nobalsojuši. Beidzam. 51 balss par, neviens nav pret, neviens neaturas, ziņojums ir pieņemts. Boranīnī kungs, sirsnīgs sveicam jūs. Tā bija mūsu balsošana. Un tagad mēs pievērsīsimies tātad. Mēs veicām izmaiņas secībā sākumā būs Rosīkunga atzinums un pēc tam Mekēvenas kundzes atzinums. Tādēļ tagad, tad, kad zāle būs nomierinājusies, došu vārdu Rosīkungam. Rosī, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Šodien runa ir par visai apjomīgu un tehnisku atzinumu. Tēma ir aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgiem organismiem. Tātad kaitēkļi, kas var atrasties uz augiem vai kaitēt arī augu sēklām, kas tiek tirgotas Eiropas Savienībā Un uh, pasākumi ir domāti, lai šo skaitēkļus iznīcinātu vai arī uh, iegrožotu. Protams, jāievēro ilgspējīgas uh, lauksaimniecības principi, jārunā arī par jaunajiem uh, augiem, par jaunajām šķirnēm un uh, šķirņu paveidiem. Un jāapzinās arī, ka parādās arvien jauni kaitīgie organismi, kas apdraud ne tikai augus, bet caur augiem un augu produktiem arī eh, cilvēkus. Un uh, kopējs konteksts iekļauj arī klimata pārmaiņas. Mēs vēlamies labāk uzraudzīt šo skaitīgos organismus, novērst to izplatīšanos Eiropas Savienībā. Jāatzīst, ka dažas metodes ir apšaubāmas. Nevienmēr ir skaidrs, vai ir iespējams izārstēt augus un um, nav skaidrs, kādā veidā tiek konstatēti uh, šie kaitēkļi, uh, kā mēs varam tos vislabāk uh, iznīcināt un novērst to izplatīšanos uz citām teritorijām. At, piemēram, daži kaitīgie organismi, kas um, uh, apdraud, piemēram, palmas, var pāriet arī uz uh, citiem augiem. Un tas jāievēro pārvaldības plānos. Es kopumā atbalstu priekšlikumus šajā likuma projektā, bet kas attiecās, piemēram, uz skaitēkļu sarakstu, šeit runa ir par deleģētajiem tiesību aktiem. Komisija ierosina arī papildus tam vairākus īstenošanas tiesību aktus piemēram, sagatavojot kaitīgo organismu sarakstu, pasākumu sarakstu un arī prioritāšu sarakstu. Protams, ir daži kaitīgie organismi, kas ir eh, jo īpaši invazīvi, eh, kas ir jāuzrauga eh, precīzāk. Tad runa ir arī par tiem kaitīgiem organismiem, uz kuriem attiecina karantīna pasā karantīnas pasākumus Bet mēs uzskatām, ka deleģētie tiesību akti būtu piemērotāki. Turklāt parlamentam būtu plašākas iespējas šos sarakstus ietekmēt. Un es gribētu uh, zināt, ko jūs domājat, uh, jo īpaši ēnu referenti, vai tiešām viss jāatstāja tikai komisijas ziņā. Es domāju, ka vajadzētu uh, iesaistīties arī parlamentam. Tur, kur runa ir par pilnvarām sagatavot deleģētos tiesību aktus. Šī standarta klauzula šeit paredz piecus gadus. Vēl viens jautājums. Ir prioritāro kaitīgo organismu skaits. Komisija ierosina to ierobežot Tad 10% no visiem kaitīgajiem organismiem, kas ir sarakstā, būtu prioritārie kaitēkļi. Tiem eh, pievēršas īpaši uzmanīgi, tāpēc, ka tie jo smagāk var ietekmēt Eiropas Savienību arī ekonomikas ziņā. Komisija piedāvā ātrāku reaģēšanu un palielinātu līdzfinansēšanas likmi šo kaitēkļu pārvaldīšanai. Bet es uzskatu, ka nevajadzētu šo prioritāro kaitīgo organismu skaitu ierobežot. Protams, mēs varam paturēt šo indikatīvo ierobežojumu 10%, bet kāpēc tieši 10, varbūt ir 15 vai 20%? Tāpat te, piemēram, nav uh, paredzēta patērētāju informēšana. Bieži vien patērētāji pērkot augus neapzinās, kādi ir drošības riski. Tāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu labāk informēt mūsu pilsoņus par riskiem, kas ir saistīti, piemēram, ar augu importu no trešajām valstīm vai ar augu pirkšanu internetā. Eiropas komisijai vajadzētu sagatavot publiski pieejamu sarakstu ar kaitīgiem organismiem, kas ir izplatīti trešajās valstīs un kas var apdraudēt augu veselību Eiropas Savienībā. Runājot konkrētāk par uh, tirsniecību internetā, pēdējos gados mēs esam konstatējuši, ka tieši interneta tirsniecība nozīmē lielu risku, jo šie tirgotie augi bieži vien satur kaitīgos organismus, kas nav izplatīti Eiropas Savienībā, un kad augi tiek nosūtīti no trešajām valstīm, tad bieži vien tie neatbilst mūsu augu veselības prasībām. Mēs uzskatām, ka vajadzētu labāk informēt patērētājus, bet arī tirgotājus Eiropā. Nepieciešamas informācijas kampaņas un komisijas priekšlikums šajā ziņā būtu jāstiprina. Piemēram, mēs nedrīkstam nekādā veidā atbrīvot uh, interneta tirgotājus uh, no uzraudzības pienākumiem vai ziņošanas pienākumiem. Tad tālāk par kaitēkļu pārvaldības plānu sagatavošanu un to, kā iesaistīt uh, šo plānu sagatavošanā plašāku sabiedrību, jo īpaši uzņēmumus. Es ierosinu 102. pantā uh, nozīmīgāku grozījumu priekšlikums regulai par izdevumu pārvaldīšanu būtu jāsastaita ar priekšlikumu par invazīvo svežzemju sugu pārvaldību. Te jāparedz kopienas līdzfinansējums, un kas attiecās uz dalību valstu izmaksām. Bet um, mēs uzskatām, ka Uzņēmumiem vajadzētu saņemt kompensāciju gadījumos, kad augi ir jāiznīcina. Regulā tas ir 15. pantā, kur runa ir par veicamajiem pasākumiem. Tad par bioloģisko drošību. Mēs uzskatām, ka ja jāveic bioloģiskās drošības pasākumi, tad arī par tiem jāpareic uh, kompensācijas gan uh, uzņēmumi, gan valsts iestādes, kas iznīcina augus un cīnās pret kaitīgiem organismiem, veic lielu darbu un uh, būtu jāsaņem arī atlīdzību par to. Es uh, runāju nedaudz ilgāk, bet nu, te, tiešām ļoti tehnisks priekšlikums. Jā, paldies. Tagad ēnu referenti Zabu kundze lūdzu pirmā. Uh, Uh, mulțumesc. Uh, o să vorbesc, o să citesc, de fapt, uh, ce... Liels paldies. Es uh, nolasīšu to, ko gribēja teikt mans kolēģis uh, Četrāns Vanasesku, viņš šodien nevar būt klāt. Runa ir par augu kaitēkļiem. Mums jārīkojas, protams, ātri, ja mēs vēlamies uh, efektīvi cīnīties pret kaitīgiem organismiem, kas apdraud lauksamniecību. Mēs augstu vērtējām Rosi kunga paveikto un piekrītam gandrīz visiem priekšlikumiem, kurus sagatavoja referents. Piemēram, piekrītam priekšlikumiem par deleģētajiem aktiem, par um, kaitēkļu sarakstu, piekrītam, ka nepieciešams labāk informēt sabiedrību par riskiem, kas ir saistīti ar kaitīgiem organismiem. Bet es nevaru pilnībā piekrist tam, ka tikai eksperti būtu jāinformē, kad runa ir par ārkārtas pasākumu plāniem. 23. un 24. Uh, grozījums, piemēram, risinājumi te ir pārāk ierobežojoši, jo krīzes plāni ir daudz plašāki un tajos ir iesaistīti vairāki citi faktori. Dalību valstīm nepieciešama iespēja piemērot vajadzīgus pasākumus Protams, kaitēkļu iznīcināšanas plāniem jābūt saistītiem ne tikai ar ekonomiskajiem apsvērumiem, bet arī ar vides aspektiem. Vide ir jāaizsargā, cīnoties pret kaitīgajiem organismiem. Komisijas priekšlikumā šeit iztrūkst vēl pasākumi kas ir paredzēti, lai iegrozītu, iegrožotu kaitīgo organismu nonākšanu vidē. Uzskatu, ka vajadzētu rūpēties par to, lai visi operatori piemērotu piesardzības principu un uh, nodrošinātu ilgtspējīgu cīņu pret kaitīgiem organismiem, aizsargājot tādajādi sabiedrības veselību. Protams, ir iespējams paredzēt kompensācijas par uh, operātora veiktajiem pasākumiem. Fitosanitārajām pasēm jābūt pilnīgākām. Šajās pasēs jāiekļauj vairāk informācijas par augu veselību 73. pants eh, šeit ir ļoti relevants, runājot par eh, uzņēmumiem. Un tad 84. pants arī paredz, ka jānodrošina taisnīga konkurence. Jāsaka, Eiropā vēl pietrūkst kopējas vīzijas par kaitīgo organismu uh, apkarošanu. Tā ir jāiesaista kopējā likumdošanā. Paldies, eh, Nikolson kungs. Uh, thank you very much. In... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties referentam par paveikto darbu un cerīgi raugos uh, sadarbību, uz sadarbību pie šī jautājuma tuvākajās nedēļās, lai rastu kompromisu. Domāju, ka būtiski ir tas, lai mēs stingrāks kontrols nodrošinātu šajā jomā pēdējos gados. Mēs esam redzējuši, kāda ietekme ir vaļīgām kontrolēm eh, parādoties uh, Sešām slimībām apvienoties karalistēs un domāju, ka to visu var novērst ar pienācīgu, eh, pienācīgu slimību kontroli nodrošināšanu. Tāpat arī dalību valstīm ir jānodrošina uzraudzības darbības, lai novērstu sērgas izplatīšanos. Es eh, atbalstu jūtu paustās bāžas par kom, saistībā ar komisijas priekšlikumu e, par prioritātēm attiecībā uz bīstamām sērgām. Domāju, ka ir jānodrošina tas, ka tiek ņemtas vērā nacionālās e, prioritātes, klimatiskās, geogrāfiskās īpatnības. Using well-defined criteria Tāpat arī ir būtiski izvērtēt šīs prioritātes un izvērtēt riskus. Un tas būtu vēlamāk nekā piedāvātais 10% ierobežojums. E, tālāk runājot par e, ieviešanas un deleģēto aktu izmantošanu norādītajiem pantiem, šī ir problēma visā paketē, un jautājums ir rūpīgi jāizskata un jāsaskaņo sarunu procesā. Gribētu aicināt e, veidot regulas priekšlikumu par um, apdraudēto sugu aizsardzību. Un domāju, ka mēs pa varēsim pabeigt darbu pirms nākošajā gadā paredzētajām vēlēšanām, ja vien netiks pārtrauktas sarunas ar padomi. Tāpat jānorāda, ka domāju, ka sabiedrības informēšanas sakarā ir jāparedz eh, pienācīgi pasākumu nedrīkst eh, neņemt vērā dalībvalstu lomas un nozīme. Paldies no manas puses, tas ir viss. Paldies, ēna referenti ir izteikušies, tagad Krista Klāsa un pārējie. Lielas paldies priekšsēdētājs, paldies uh, es to Rosīkungam par viņa ziņojumu. Un, kad es redzu, ka mēs beidzot runājam par augu veselību, pirms pāris gadiem mēs uzsākām auga aizsardzības direktīvu un ilgtspējīgu auga aizsardzības līdzekļu izmantošanu, runājam par pesticīdiem, taču veselība, no vienas puses mums ir jāsaglabā veselība, no otras puses, kad ir parādījušās kādas slimības, tad tās ir jāapkaro. Uh, Tagad mums ir jāuzmanās, lai mēs saskaņotu dažādās regulas. Tātad no vienas puses novērst kaitēkļus, no otras puses esošos kaitēkļus likvidēt, un mums ir jāsaskars arī ar jauniem kaitēkļiem, pateicoties eh, jauniem klimatiskajiem siltākajiem apstākļiem, kad mums ir ienākuši jauni kaitēkļi, mums ir attiecīgi jārīkojas. Toreiz es sagatavoju ziņojumu par ilgspējīgu pesticīdu izmantošanu, un šeit mēs uzsvērām tieši profilaksi. Tāpat arī uzsvērām to, ka ir jāintist jāveicina pētniecība, tādēļ vēlos izmantot iespēju pajautāt komisijai, cik tālu uh, Mēs esam, ti, mēs esam tikuši šajā jomā, īpaši, kad runa ir par auga aizsardzības līdzekļu izstrādi, tādu auga audzēšanai, kas nav ļoti plašs, bet kas tiek izmantots nelielos apmēros un tika paredzēts izveidot fondu, un cik es zinu, šeit darbs nav ticis tālāk. Toreiz ziņojumā mēs runājam arī par integrētu auga aizsardzību, un ja Rosī kungs eh, par to tagad arī runā, tad es uzskatu, ka beidzot ir pienācis mirklis pajautāt, kā izskatās šeit ar īstenošanu, kur mēs paredzējām 2014. gadu, kad eh, visā Eiropā ir eh, par prioritāti jākalpo integrētai auga aizsardzībai. Cik tālu mēs esam nokļuvuši šajā jomā? Un Mīļo kolēģi kungs, runājot par reģistrētajiem augiem un to sārakstu, šeit ir jākoncentrēs uz minimumu. Ik viens kaitēklis, kas ir jāpiereģistrē, tas ir kaudze birokrātijas, un kaitēkļi jau paši par sevi vienkārši neizplatās. Mums ir jākonsultējas ar zinātni un jākoncentrējas uz visnepieciešamākajām lietām, lai nodrošinātu mūsu auga aizsardzību un veselību nākotnē. Paldies, Pilārī Jūso! Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh... Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti gribu pateikties referentam lielā mērā piekrīt nostājai. Domāju, ka ļoti pozitīvi, ka vienā normatīvā tiek apkopota likumdošana šajā jomā un ir, tiek veidota vienota pakete. Tas katrā ziņā vienkāršo, harmonizē un atvieglo uh, sapratni šajā jautājumā. Pirmkārt, mums šķiet, ka Eh, projekts normatīvam ir ar pārlieku vispārinājumu un atstāja ļoti daudz atvērtu jautājumu. Regulā ir jāparedz visi svarīgie pamat aspekti, un nav nepieciešams piešķirt tik, tik daudz eh, pilnvaru komisijai var izmantot deleģētos aktus zināmā mērā atsevišķās lietās eh, procedūru vienkāršošanai. Bet konkrēti par karantēnu, karantīnas jautājumiem, par os, e, e, augu sarakstiem, citiem elementiem, tie ir jāiekļauj pamat tekstā. Papildus tam e, par runājot par augu sērgām, kas apkarojamas E, prioritāri šeit varētu būt atsevišķi redzējumi attiecībā uz riskiem Eiropas ziemeļu un dienvidu valstīs. Tāpēc mūsu nostāja e, būtu, ka vajadzētu e, attiecīgās sērgas un to apkarošanu izskatīt jaunajā regulējumā. Ja Tāpat apkarojamo sērgu skaits ir jānosaka atkarībā no riska un atkarībā no attiecīgajiem reģioniem Eiropas Savienībā. Tāpat ir nepieciešams sīkāk paskaidrot iespējas rīkoties privātos objektos jo tas ir saistāms ar Spānijas juridisko kārtību, kas nepieļauj šeit iekļaut privātīpašumus. Tāpat arī mēs gribētu, lai saistībā ar aizsargātajām zonām komisijas eh, teksts nepieļautu veģetāra materiāla pārvietošanu no aizsargātas zonas un vajadzētu šo jautājumu pētīt sīkāk. Tāpat regulā nav iekļauts jaunais Kanārijas salām piešķirtais statuts, kā arī atsevišķām Francijas aizjūras teritorijām piešķirtais status. Vajadzētu izpētīt, kā tas ietekmē šo šīs vietas un kā notiek augu veģetāro produktu tirzniecība starp kontinentu un Kanārijas salām. Runājot par oficiāliem kontroliem, šeit e, būs jāparedz cilvēku resursu un kvalifikāciju pieaugums šajā sakarā. Būs jāveic vairāk fitosanitārās analīzes un citas formalitātes. Tāpēc mēs aicinām noteikt vispārīgos noteikumus un lai pēc tam dalību valstis pieņem lēmumu par to, kam un ko deleģēt. Mēs nesam pret uh, kāda specifiska uzdevuma nodošana šai delegācijai. Un visbeidzot, Par finansējumu runājot, nepastāv saikne ar jauno finanšu regulējumu, kas vēl aizvien tiek apspriests. Eh, tāpēc vajadzētu skaidri zināt, kā, regula, kā šīs regulas tiks saistīts un kādā veidā slimību apkarošana tiks finansēta. Paldies, nākamā runātāja lūdzu. Jā, herzlichen Dank. Ich möchte. Sirsnīgs paldies. Vēlos paust divas domas, ko jau pieminēja iepriekšējā runātāja, proti profilakses princips un sasaiste ar kopīgo lauksaimniecības politiku. Jo apkarošanu var veikt ne tikai ar pesticīdiem, bet citādā veidā, un tad ir runa par to, kā tiek īstenota lauksaimniecīga. Un mēs ļoti labi zinām šo situāciju arī no diskusijām par vides pasākumiem. Uh, ka attiecīgi mainot augu kārtu, tad kaitēkļus ir iespējams ierobežot. Un, manuprāt, šādā regulā ir jāņem vērā alternatīvās lauksaimniecības iespējas. Vai mēs tā vienkārši pieņemam, ka pateicoties monokultūrām, uh, un vienādai augsekai gadiem ilgi tiek veicināta kaitēkļu izplatīšanās, un tad ar uh, savienības līdzekļiem tiek apkarota šo kaitēkļu iznīcināšana, tiek apkarot šie kaitēkļi, vai arī, ka mēs jau no sākuma izmantojam alternatīvas iespējas, lai neradītu šādu kaitēkļu izplatīšanos. Paldies! Turpināsim ar komisijas pārstāvi ja kāds ir ieradies, jā, lūdzu. Man šities kādu redzēja. Kolēna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, mēs gribētu pateikties referentiem, ēdu referentiem par sagatavoto ziņojumu, kas atgriežas pie ļoti daudziem komisijas priekšlikumiem, un ar jūsu atļauju tagad pārskatīšu dažus aspektus, kurus piemin, ir pieminējuši jūsu komitejas deputāti. Pirmkārt, par deleģētajiem aktiem runājot. Mēs vedam sārunu starp komisiju parlamentu padomi un esam sekojuši Lisabonas līgumam piedāvājot grozīt kaitīgu organismu sārakstu ar izpildaktu palīdzību. Būtu pārāk apgrūtinoši to iekļaut eh, pašreizajā tekstā, jo šī saraksts ir samērā ātri un operatīvi jāgroz, ņemot vērā jaunu uh, um, jaunu slimību parādīšanos. Tālāk otrais punkts, ka finanšu kompensācijas. Tas ir svarīgi, jo mūsu darbība uh, balstās uz trim pilāriem. Pirmkārt, ražotāji paziņošana ar uh, paziņojums ar diagnostiku, lai noteikti kāda uh, slimība ir pievainas otrkārt. Uh, strauji pasākumi no vietējo reģionālo uh, pašvaldību puses un treškārt finanšu kompensācijas, ņemot vērā kaitējumu ko ir nodarījuši kaitīgie aģenti, lai īpašnieki varētu informēt īsā laikā. Diemžēl ir tādi piemēri, kur paziņošana par slimībām e, ir veikti nacionālajām lēmē iestādēm gadu divus pat trīs pēc parādīšanās teritorijās. Un tad, ja šāds e, ilgs, tik ilgs termiņš ir bijis, tad kaitīgais aģents, diemžēl, jau ir izplatījies visai plašā areālā, lai izdīcināšanas iespējas e, Eh, būtu piemērojams. Un tāpēc būtu attiecīgi, ja ziņošana no lauksaimnieku, mežsaimnieku puses, no privāti īpašnieku puses notiktu samērā drīz. Un no šejienes izriet finanšu kompensācija ne tikai E, testēšanai, bet arī koku izcēršanai vai finanšu kompensāciju. Ja tiek e, pie, e, piedāvāts privāti īpašniekam izcirts um, augļu kokus, kā tas bija piemēram ar apelsīnu stādījumiem Sicīlijā, jauns iestādīts koks augļus dod tikai 50 gadus vēlāk. Un starp laikā īpašnieks Par to ir jāpadomā un arī jāparedz eh, ļaunprātību novēršanas eh, iespējas. Treškārt, eh, sabiedrības informēšana. Par to runāja daudz jūsu komitejā, un šīs jautājums ir nozīmīgs, ir tīpaši runājot par importu no trešajām valstīm. Lidostās daudzi ir redzējuši plakāts, kas aizliedz ievest piena, gaļas produktus un tā tālāk. Uh, Un mēs esam iecerējuši šos plakātus nomainīt ar dubulto e, plakātu, vienu dzīvnieku izcelsmes produktiem, otru augu izcelsmes produktiem, jo turisti var ievest e, taiskaitā augļus, e, stās, stādus, pilnīgi neapzinoties, ievazāt slimības. Svarīgi un to jau pieminēja iepriekš, piesaistīt privāto sektoru, lai varētu testēt lēmēju iestāžu rieģiešanas iespējas. Tagad pāris vārdi par invazīvajām sugām. Jūs zināsiet, ka mūsu kolēģi vides ģenerāla direkcija ir piedāvājuši tekstu par šīm invazīvajām sugām, gan runājot par um, augiem, gan par dzīvniekiem, un tas būtu jāskata šajā ietvarā un nevis augu veselības ietvarā. Un visbeidzot, piektajā punktā vairāk kārtīgi tika eh, norādīta piekļuve privātajai jomai tad, kad augi vai koki um, cieš no slim, kādas saslimšanas. Protams, nav runa par to, ka uh, oficiālie dienesti izcērt privāti īpašumu stādījumus, uh, bet, ja kāda saslimšana tiek konstatēta kādā privātā īpašumā, golfa laukumā, parkā, lai fitosanitārās lemēja iestādes varētu e, iesaistīties un veikt piemērotus pasākumus, vai nu apstrādāt šos tā, augus, vai arī lielākajā daļā gadījumu tos izcirst un novērst e, slimības perēkļa veidošanos. Mēs vēlamies Eh, paturēt šo iespēju, bet arī novērst ļaunprātības. Tagad klāsas kundzei par pesticīdiem atbildot, mm, tā kā tās nav ne regulas, ne ziņojuma temats, tad mm, pār šiem fitosanitārajiem produktiem, kuri savas toksicitātes eh, cilvēkam, dzīvniekam, kukaiņiem, videi dēļ ir tikuši aizliegti. Un kas būtu izmantojami mazākuma sugām vai perēkļu gadījumos. Jānorāda, ka fitosanitārajā regulā pastāv iespēja tādu slimību gadījumā, kas ir jaunas, uh, izmantot fitosanitāros produktus, pesticītus, kas parasti netiek šādai eh, eh, lietošanai autorizēti, lai apstrādātu attiecīgos augus. Tāpat klases kundze runāja arī par augu integrētas aizsardzības direktīvu. Mēs piešķiram lielu nozīmi tai, un mēs esam sadarbojušies ar dalību valstīm, lai varētu veikt nepieciešamos pasākumus konkrēti lauksaimnieku izglītošanu, lai to sensibilizētu attiecībā uz fitosanitāru produktu izmantošanu, attiecībā uz um, vielu atlikumu augos pret no, pārnoplūšanu. Uh, uh pazemes ūdeņos, par eh, iestatījumiem, iekārtām, kas izsmidzina pesticīdus, lai ierobežot gan pesticīdu apjomu, gan izmantojumā ūdens apjomu. Mēs zinām, ka vairākās dalībvalstīs eh, šie risinājumi jau ir krietni pavirzījušies uz priekši, un mēs esam iecerējuši sagatavot informācijas ziņojumu tuvāko mēnešu laikā par šiem jautājumiem. Un tāpat arī daži vārdi par eh, augstseku jeb kultūru rotēšanu saistībā ar KLP. Visi eksperti, vai tie būtu fitosanitārie vai agronomi, piekrīt tam, ka augstsakiem kultūru rotācija ir pilnīgi nepieciešama praksa, lai varētu uzlabot. Lai uzlabotu zemes stāvokli un mazinātu slimību skaitu. Tāpat jānorāda, ka vai, ja viena suga tiek audzēta vienā zemes gabalā vairākus gadus no vietas, tas zemi noplicina un palielina slimību um, ievazāšanas iespējas, gan vīrusu, gan uh, insektu ievadzātās, gan citas. Un tāpēc ir jāparedz šāda stādījumu kultūra rotācija, un mēs esam paredzējuši iespējas, piemēram, kādu insektu iznīcināšanai pesticīdu vietā. Euh, Tas attiecās uz kukurūzu stādījumiem, bet pas, e, šis pasākums nav obligāts, lai gan tas var tikt e, ieteikts, bet obli, kā obligāti tās nav noteikts, tas būtu pārāk grūti. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju ieteikt un ziņot referentam un jūsu komitejai. Paldies Pulē kungam un noslēgumā došu vārdu Rosī kungam, lai veiktu kopsa vilkumu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies! Šī diskusija man šķita ļoti interesanta. Pateicos arī visiem kolēģiem, kas izteicās ēnu referentiem, komisijas pārstāvim. Es ļoti jums piekrītu, varbūt tas ir ārpus tēmas, taču mums kaut kas ir jādara attiecībā uz pesticīdiem. Nu, ja pesticīdi tiek uh, izmantoti pārmērīgi, tad rodas rezistents, un to jābūt uzmanīgiem, īpaši atceroties citrus augļu gadījumu dažreiz ir labāk visu nogriezt, kad ir konstatēts kaitēklis, nekā iznīcināt pilnīgi visus augus. Integrēta kaitīgu organismu apkarošana tika pieminēta, tas būtu ļoti noderīgi. Kā jau teicu, arī komisija to atbalsta un es piekrītu tām Un uh, mums ir jāpārdomā īstenošanas aktu jautājums. Turklāt esmu gatavs arī pēc iespējas ātrāk atbildēt komisijas jautājumiem, ja tāda vēl būtu. Runāt par kolēģu teikto, kā jau teicu, piekrītu paustajiem komentāriem. Mēs varam izstrādāt kopīgu uh, kopīgas vadlīnijas attiecībā uz skaitīgo organismu apkarošanu, attiecībā uz importu, mums ir nepieciešama laba prakse, lai varētu apstrādāt, atvesaļot skartos augus, un mums ir jārīkojas ātri šādos gadījumos. Runāt par kaitīgo organismu sārakstu, kas ir jāreģistrē. Protams, tam jābūt pēc iespējas ierobežotākam. Mm, šeit ir jautājums, vai noteikti kaut kādas robežas, jo mazāk, jo labāk, taču nezinu, kā lai to realizē, jābūt ļoti uzmanīgiem jo garāks saraksts, jo lielākas būs izmaksas. Runāt par uh, auga aizsardzības pasi, šeit noteikti ir jāuzlabo informācija. Uh, tika pieminēts arī tirniecība internetā, komisija arī par to izteicās. Ļoti daudz, kas uh, Eiropas Savienībā tiek ievests cauri lidostām, un šeit ir jāveic attiecīga prevencija. Taču citādi īpaši pateicos Juso kundzei, kas nodarbojas ar šo jautājumu, un esmu gaida arī rezultātus viņas darbām. Taču, kā jau teicu, es domāju, mēs sasniegsim kolēģu vairākumu. Paldies Rusīkungam! 21. novembrī Um, pulksten 12. būs uh, grozījuma iesniegšanas beigu termiņš. Balsosim 16. un 17. decembrī šeit komitejā un lauksainiecības komitejā 2014. Uh, gada februārī. Un izskatās, ka martā aprīlī tad notiks balsojums plenāra sesijas laikā. Ar to mēs esam noslēguši 14. darba kārtības punktu un atgriezīsimies pie 13. darba kārtības punkta. Šeit runa ir par maksām, kas maksājam Eiropas zāļu aģentūrai par farmakovigilants darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Šeit mums referenta ir Linda Makevena, kurai arī dod vārdu Lūdzu Linda. Um, thank you. Paldies priekšsādātāji. Kolēģi noteikti jau zina, ka šī ir trešā reize, kad mūsu komitejā mēs skatām farmakovigilants likumdošanu par eh, drošību, par blakņu pārvaldību, par informācijas vākšanu un izplatīšanu Eiropas līmenī un kā jārīkojas, ja kaut kas notiek ne tā, ka mēs būtu vēlējušies, ja kaut kas sanāk greizi. Mēs runājām par mediātoru skandālu. Un uh, mēs vienojamies par šo jauno farmakoviģilances sistēmu uh, pirms trīs gadiem. Mēs vienojāmies toreiz, ka farmakoviģilance uh, būs finansēta ar maksām, uh, kuras maksās uzņēmumi. Pagājušajā gadā šis lēmums tika pieņemts, bet mums līdz šim brīdim nav vēl maksu ievākšanas sistēma, un šī sistēma ir steidzami jāizveido. Tam ir veltīts šis likumdošanas akts. Maksu neizsamība ir problēma ne tikai zāļu aģentūrai Londonā, kurai ir vairāk jauni uzdevumi pildāmi. Tā ir problēma arī dalību valstīm, jo dalību valstīm arī ir jāveic daudz darba. Jo Eh, ja kaut kas atgadās, tad kāda dalībvalsts aģentūra uzņēmas vadību, un līdz šim eh, šīs darbs netiek finansēts. Tāpēc komisija piedāvā mums eh, maksu iekasēšanas sistēmu, lai finansētu šo papildu darbu, kuru mēs uzlikām aģentūrām. Bet tad jāizlem, kā šī maksa tiks noteikta, cik augsta tā būs, kā tā ir jāievāc un kā jāsadala starp dalību valstīm un Eiropas zāļu aģentūru. Komisijas priekšlikumā ir divu kategoriju maksas. Tad ir tāda kā abonenta maksa, ko maksās visi farmaceitiskie uzņēmumi. Uh, Eiropas zāļu aģentūrai par šo papildu darbu uh, farmako uzraudzībā. Un otrā maksu kategorija ir maksas par konkrētajiem uzdevumiem, un šī nauda tiks sadalīta starp dalību valstu aģentūrām un EMA. Tad vispirms par šo uh, abonenta daļu, par šo kopējo daļu, uh, jeb fiksēto daļu. Tad Uzņēmumi saņem jau par uh, produktu atļaujām piestādītu rēķinu no EMA. Bet uh, ir arī decentralizētie produkti - farmakovigilance. Nozīmē produktu uzraudzību decentralizētā veidā. Komisija uh, izstrādāja tagad ideju, kā šo fiksēto maksu noteikt. Un eh, komisija izvērtē, ka aptuveni 38 miljonus eiro izmaksās jaunie farmakoviģilances pienākumi. Komisija ierosina šo fiksēto maksu pieprasīt balstoties uz uh, uh, datu bāzes uh, produktu ierakstu skaitu. Tad Kolinsa kungs, kā komitejas vadītājs tikko te ieradies. Tad runa ir tātad par maksu, kas tiek noteikta balstoties uz ierakstu skaitu datubāzē. Un tad šīs maksas tiek ievāktas un nauda pēc tam sadalīta. Uh, Es saskatu šeit zināmas problēmas, uh, iekasējot maksas par atļauju piešķiršanu. Pirmā problēma ir tāda, nav skaidrs, vai ierakstu skaits datubāzē ir labākais veids, kā aprēķināt maksu, jo Var jau būt vairāki ieraksti tikai tāpēc, ka ir dažādi iepakojumu lielumi. Tad, ja kādas zāles tiek izplatītas tad 10 uh, vienību pakā un 20 vienību pakā, tad jau ir vairāki ieraksti. Es ierosinu citu risinājumu. Es sazinājos ar zāļu aģentūru arī dzan, un es ierosinu maksu uzņēmumiem noteikt balstoties uz atļautu aktīvo vielu skaitu. Tātad eh, par aktīvajām vielām tiek saņemtas atļaujas un balsoties uz to tiek aprēķināta maksa. Tad es vēl runāju ar EMA pārstāvjiem par papildu darbu, kas pat tagad jāveic. Un šķiet, ka komisija pārāk augstu vērtē šos papildu pienākumus. 19 miljoni eiro. Uh, ir komisijas priekšlikumā. Manā priekšlikumā es palielināju šo summu par vienību, par piešķirto atļauju, bet reāli maksa tiks samazināta, jo būs mazāk šo licencēto produktu datubāzē, ja runa ir tikai par aktīvajām vielām. Tad 10,5 miljoni eiro aptuveni būs šī fiksētā eh, maksu daļa, un ēma uzskata, ka ar to pietiks, lai finansētu papildu uzdevumus. Kad es eh, papētīju šo priekšlikumu, tad es redzēju, ka daži uzņēmumi jau maksā ēma, un mēs nevaram no viņiem pieprasīt dubultu samaksu. Tāpēc tātad es Uh, ierosinu samazināt šo fiksēto jeb centralizēto maksu daļu, un Ema it kā piekrīt. Tad, tad par konkrētajiem uh, uzdevumiem, jeb drīzāk konkrētajām procedūrām. Tad, kad kāds produkts tiek laists tirgū, ar to viss nemaz nebeidzas. Valstu aģentūrām ir jāuzrauga šīs zāles, jāsagatavo periodiskie ziņojumi, varbūt vajadzīgi vēl papildu drošības pētījumi. Tātad, ja zāles tiek ziņotas ēmā, eh, tad ir kaut kādas problēmas, tad jau uzsāk eh, steidzamības procedūra. Un komisija ierosina arī iekasēt maksu no farmācijas uzņēmumiem, lai nosektu eh, šo uzdevumu veikšanas finansējumu. Nu, pat uh, uzņēmumi būtībā jau tagad izjūt darba slogu, ko nosaka jaunais, uh, jaunā likumdošana, piemēram, drošības ziņojumi PSUR, tad šie ziņojumi uh, ir jāiesniedz arī dalībvalsts aģentūrai un ne tikai EMA, bet šis sloks tagad tiks mazināts. kas attiecās uz PRAK izvērtējumam un PSR ziņojumiem. Komisijai ir uh, visai labs priekšlikums, tad tiks uh, sadalīts šis loks starp EMA un dalībvalstīm, un šķiet, ka visi izņemot dalībvalstis to akceptē. Bet mēs redzējām, piemēram, uh, kā bija ar mediātoru skandālu. Zāles tika paziņotas Um, EMA, bet uh, kas notika tālāk? Uzņēmumiem pašlaik ir jāmaksā fiksēta maksa par ārkārtas procedūru. Ja ir kaut kāda problēma ar zālēm, tad varbūt kāda aktīva viela sagādā šīs problēmas, un šīs aktīvās vielas tiek izmantotas vairākos uzņēmumos. Komisija ierosina šeit fiksēto maksu. Ja es pareizi sapratu, komisija ierosina sadalīt šo maksu starp dalību valstīm un EMA. 70 aptuveni uh, procenti EMA un uh, aptuveni 30 procenti dalību valstīm. Un ja es pareizi sapratu, padomē tika pateikts, ka galveno darbu šeit veids taču dalību valstis, nevis EMA. Un dalību valstis uh, nepiekrīt tam, ka tām jāveic pamatdarbs, bet lielāko daļu naudas saņem EMA. Tā ir pašlaik problēma. Varbūt komisija varētu uh, mums to vēl precizēt. Es uh, neko neesmu grozējusi uh, priešlikumā sadaļā par šo uh, maksu sadali starp dalībvalstīm un EMA. Uh, Dalībvalsts parasti nozīmē referentu, uh, un tiek nozīmēts arī līdzreferents, kas izskata to pašu lietu. Un tas nozīmē, ka tas prasa laiku un resursus. Lūk, tā ir viena problēma. Otra problēma. Komisija piedāvāta 168 tūkstošus eiro fiksēto maksu. Es domāju, ka mums nevajadzētu eh, šādu problēmu izskatīšanai noteikti fiksēto maksu. Tā varētu būt uh, tad pakāpeniski, jeb hierarkiski eh, noteikta maksa. Tad varbūt komisija varētu rēģēt uz manis, prie, manu priekšlikumu. Tātad noteikt, kādai maksai jābūt atkarībā no tā, cik liels darbs ir jāpaveic. Mm, es saprotu, ka komisija arī vēlas sasaistīt kaut kā eh, šīs iemaksas ar paveikto darbu. Uh, Tas ir svarīgi ar revīzijas palātai. Atlūk, tāds ir mans priešlikums komisijai - maksu gradācija, šeit nevis fiksētā maksā. Tad komisija ierosina arī uh, dažus, uh, zāļu, dažu zaļu kategorijas izslēgt vispār no farmakoviģilances maksām. Nē, runa nebija par ģeneriskām zālēm. Un ne par labi pazīstamajām zālēm. Nē, homeopātiskās zāles, tā bija lūk, šo vārdu nevarēju atcerēties. Tātad, eh, reģistrēt tās eh, augu izcelsmes un homeopātiskās zāles komisijas prāt ir jāizslēdz. Bet es domāju, ka vajadzētu vēl precizēt, ja šīs zāles ir reģistrētas, Tātad eh, tas būtu jāizslēdz un paredzēts arī izņēmums mikro uzņēmumiem, bet izņēmums nebūs noteikts tādām homeopatiskām un augu izcelsmes zālēm, eh, kuras ir saņēmušas atļaujas, tad tirdzniecības atļaujas. Un tad komisija grib uzdot jautājumu arī par ģeneriskajām zālēm. Jūs ierosināt šeit uh, uh, samazinātās maksas. Bet es aprunājos ar EMA pārstāvjiem un kāda tie ir ar šo uh, procentuālo samazinājumu komisijas priekšlikumā. Es ierosinu tagad mainīt šo uh, fiksēto maksu. Tas nozīmē, uh, ka attiecībā uz ģeneriskajām zālēm nevajadzēs maksāt um, šo maksu par katru iepakojumu lielumu, bet tikai par aktīvo vielu. Tas jau būs uh, liels ieguvums. Bet ģeneriskās zāles, uh, to ļoti daudz un uh, aptuveni puse visu izskatīto gadījumu ir saistīti tieši ar ģeneriskajām zālēm. Jāizskat daudzi, daudzas problēmas, daudzas sūdzības, un tāpēc es nezinu, vai tiešām vajadzētu noteikt šo samazinājumu, ja tieši Uh, ģenerisko zāļu uh, kontrolas un izpēte uh, ir tik plaša. Un tad, piemēram, ja uzņēmums izvēlas um, ražot ģeneriskās zāles, tad, un kā šīs zāles vispār tiek klasificētas, dažas zāles var klasificēt kā tādas pierastās un um, plaši izplatītas, citas var deklarēt savādāk. Uh, bet man te ne, nav viss skaidrs. Un tad noslēgumā, protams, mums eh, drīz ir eh, jāpanāk vienošanās, jo likumdošana jau ir spēkā. Eh, darbs ir jāpaveic, bet pašlaik nav pieejams finansējums. Mm, jau divus gadus pie tā tiek strādāts, un tagad pēkšņi pirms vēlēšanām sasteigti viss ir jāpabeidz. Bet, ja es pareizi saprotu, tad padomē arī darbi pātrinās. Tikai padomas nostāja, ja es nemaldos, bija tāda, ka padome nevēlas šo centralizēto maksas daļu, šo fiksēto, teikt, abonenta daļu EMA. Tas nozīmē, ka EMA darbs uh, farmakoviģilances jomā netiks finansēts. Vai tas tā ir? Man šķiet, ka šāda nostāja nebūtu loģiska. Tad nebūtu loģiski atteikties pilnībā no centralizētās maksas, jo vajadzīgs gan finansējums EMA, gan finansējums dalību valstu aģentūrām. Un eh, šīs maksas ir taisnīgi jāsadala starp uh, regulējošā procesa dalībniekiem, tā teikt. Nākamgad, ja nemaldos, būs vēl trešā regula par farmakoviģilances eh, maksām un ēma finansējumu. Pašlaik mums ir vajadzīgs kāds ātrs risinājums, lai ēma varētu funkcionēt. Um, un, uh, ja runa ir par kaut kādiem, uh, uh par kādām lielām izmaiņām, ar to var pagaidīt uh, vēl līdz nākamajai regulai. Es zinu, ka daudzi kolēģi nav īpaši apmierināti ar laika grafiku, kas ir ļoti saspringts. Un rītdien, manuprāt, ir uh, grozījuma iesniegšana pat ne piekdien, bet mums ir vajadzīgs laiks vēl trilogiem, un mums kaut kādā veidā arī plenārs sēdē jānobalso. Tā kā mēs nevaram strādāt lēnāk, jo citādāk mēs nepanāksim uh, risinājumu vēl šī sasaukuma laikā. Paldies, un es gribu sveikt uh, šeit mūsu grupā uh, to noziedznieku, uh, kuru pievelk uh, nozieguma vieta uh, Kens Kolins, kas uh, bija mans priekštecis. Viņš tagad te sēž ar Dagmar Rota Bērenti. Rota Bērens kundze jau teica, ka viņas sirmie mati ir uh, radušies tāpēc, ka Kolins kungs bija priekšsātājs. Sveicam viņu šeit. Labi, tagad ēnu referenti Pilāra Ajūza lūdzu. Sí. <clears throat> Gracias, presidente. También muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Maka Evans kundzei par sagatavotu ziņojumu un lielisko sadarbību, e, kād mē, kāda bija starp ēnu referentiem. Piekrītu praktiski visam referenti sacītajiem un saskaņā ar to, kā referenti piekrīt tam, ka referenti saņem atlīdzību za, pār savu darbu, tāpat arī e, attiecībā uz maksājumiem un runājot par 60 dienu termiņu zāļu aģentūrai samaksā referentiem, manuprāt, tas ir labs priekšlikums. Runājot par ģeneriskajām zālēm, tās nevarētu būt iz, izņēmums bet vienīgi jānorāda, ka tā kā tie dod darba aģentūrai ziņojumu sagatavošanai, tad ir jāpiedalās arī ar maksājumiem. Tālāk par gada maksājumus, kā to pieminēja referenti, manuprāt, tas ir pārliecīgs. Uh, E, pārliecīga summa, un to mēs arī, tas arī skanēja ēnu referentu sanāksmē. Es gribētu no komisijas dzirdēt, kā šī summa varētu tikt aprēķināta, it īpaši ņemot vērā to, ka e, komisija skatīs šo jautājumu padziļināt. Un visbeidzot, manuprāt, ir svarīgi nedubultot maksājumus un skaidri nodalīt tos uzdevumus, kas ir ekskluzīvi EMA kompetencē, uh, un par ko tiek saņemts eh, finansējums un jautājumi, kas ir dalībvalstu kompetencē. Manuprāt, ir ļoti svarīgi eh, tas tad, kad mēs runājam par finansējumu. No manas puses tas ir viss. Mm, paldies. Paldies. Tagad no liberāļiem Antonija Parabanovs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties referentam tei un piebilst, ka mēs paļaujamies uz viņu sadarbību ar ēnu referentiem, ņemot vērā e, ļoti veiksmīgo pieredzi iepriekšējā farmaku uzraudzības dosjē, neraugoties uz to faktu, ka komisija kavējās apvienot šos eh, abus dosjē, mēs tomēr varēsim vēl šajā sasaukumā pabeigt jautājumu skatīt. Iespējams, ka tas eh, izdarīs spiedienu uz padomi, eh, bet tomēr gribētu pieminēt to, ka galvenajam punktam ir jākoncentrējas uz caurskatāmību un vienkāršošanu. Ir izskanējis zināms spriegums gan un viedokļu sadursmes par to, vai EMAI ir jāsaņem papildu maksājumi no. Uh, rūpniecības, vai tas būtu interešu konflikts, bet, manuprāt, tas ir papildu darbs, kas ir jāpabeidz, e, bet nav nekas nepareizs tad, ja tiek maksāts par pakalpojumu. Un uzskatu, ka EMA ir jāsaņem pienācīgs finansējums ne tikai no budžeta, bet arī no pieteicēju puses. Tālāk maksāšana par aktīvām vielām varu piekrist referentei, jo pretējā gadījumā varētu rasties uh, grūtības, ja e, viss tiek balstīts uz iepakojumu lielumu. Tāpat arī mūsuprāt jābūt ir vienādai pieejai attiecībā pret ģeneriskajiem e, medikamentiem. Es gribētu piedāvāt e, vienotu maksājumu, jo iepakojumu lielums varētu ietekmēt situāciju dalību valstīs, taču vispārīgi mēs varam veikt darbu, ko esam iecerējuši, un varbūt būtu labi uzklausīt komisijas viedokli un aplēses par to, vai kāda varētu būt ietekme, ja tiktu piemērota tā vai cita pieeja. Un kopumā es cerīgi raugos uz turpmāko sadarbību ar Makēvans kundzi un ceru, ka mums izdosies izveidot spēcīgu dosie. Paldies! Nākošais runātājs Marina Jana Kundākis. Paldies, priekšsādātāji! Gribētu apsveikt Lindu par paveikto darbu domāju, ka tās ir kā bumerangs, kas atgriežas pie tevis pēc tabakas, ehm, pie, pie darba pie tabakas direktīvas. Un gribētu sacīt, ka skatot šo jautājumu, redzam, ka neviens nevienam nepiekrīt, un šajā ziņojumā būs ļoti grūti apvienot viedokļus, un tas liekas visai daudz šķeltnainis, bet. Uh, Es apzinos, ka tas mums ir nepieciešams, ir jāievieš maksājumi, bet jāapzinās, ka pēc kāda laika varētu nākt klajā ar pilnīgi kaut ko atšķirīgu. Es neesmu pārliecināta, ka mums ir kaut kas jāsagatavo ātri un pēc gada jāmaina tas, vai arī jāmēģina izveidot kaut ko, um, um, ko varam sagatavot ilgākā laikā un pēc tam to izmantot. Uh, atsevišķi punkti, piemēram, par maksājumiem, eh, ka, eh, kas attiecas, mēs gribētu, lai tie ir proporcionāli, un komisija šeit varētu būt atšķirīga pieeja no ēmā pieeja, cik tu varēji noprast no Lindas sacītā. Tā, tāpat vajadzētu izvairīties no dubultu maksājumiem, un pie sistēmas ar ēma šķiet, ka tā visai labi nedarbojas, un nav skaidrs, kā tā darbosies. Es pilnībā atbalstu Lindas viedokli par aktīvās eh, vielas maksājumu, par viņas pie ģeneriskajiem eh, medikamentiem un zāļu eh, ārstniecības augu medikamentiem, domāju, ka mums ir jādomā tas, kā mēs varam šos jautājumus kontrolēt. Taču arī paļaujos uz to, ka reference nāks klajā ar ļoti labu ziņojumu, ņemot vērā mūsu atbalstu. Paldies! Nākošais runātājs Alda Sūsā. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti īsi izteikšos, jo manuprāt, daudz aspekti šajā dosie, šajā ziņojumā kur ir nepieciešami skaidrojumi, kurus lūdza ko referenti no komisijas. Un es gribētu apsveikt Lindu par paveikto darbu šajā jomā un domāju, ka referentei darbs būs ļoti grūts, bet domāju arī, ka ir vairāk aspekti jāņem vērā. Man nešķiet Domāju, ka eh, referenti ir uzlabojusi komisijas priekšlikumu, un tas ir lielisks sākuma punkts, bet, kā viņa pati norāda, ir jautājumi, kas ir jānoskaidro pašai komisijai. Eh, jo eh, vai mēs ēnu, ēnu referenti varētu īsti saprast, kas tiek lūgts un piedāvāts do, par taksāciju domāju, ka šie jautājumi jānoskaidro tāpat arī MVU un mikro uzņēmumu gadījumā. Būtu jāparedz um, maksājuma laika pieaugums. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi valstīs, kas piedzīvo finanšu grūtības, visai smagas un kuru sakarā būtu iespējams, ka rodas papildus grūtības. Un atsevišķos gadījumos šie mazie vidēji uzņēmumi, mikro uzņēmumi ar īsiem termiņiem varētu nonākt uh, vienkārši situācijā, ka tie nespēja saražot šos medikamentus. Un domāju, ka tomēr kopumā darbs būs auglīgs un pat jācevišķi termiņi man šķiet nereāli tomēr. No visiem Eh, priekšlikumiem, ko komisija, komisija varētu sagatavot eh, arī citus eh, priekšlikumus. Bet, ja mēs nepabeidzam darbu šajā sasaukumā, tad tas tiks pārtraukts un nav skaidrs, kā tad vēlāk šis dosie tiks iekļauts plašākā sistēmā.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 Eh, varbūt vienkārši man eh, sēžot blakus skenam te eh, tādas vibrācijas izraisās. Ap kolēģi, tas ir visai sarežģīts priešlikums un uh, garš arī. Un mēs būtībā varējām to izskatīt daudz agrāk. Jūs, komisija, mūs piespiedāt strādāt tik sasteigti. Tur ir tik daudz jaunu ideju, Es nemaz negribu iedziļināties tagad šajās detaļās par komisiju un EMA. Bet es uzskatu, ka priekšlikums tagad uh, ir pārāk arī sagatavots. Šis tas vispār nav saprotams. Tad, piemēram, uh, pašas idejas nav īsti kopsakarības, kopsakarīgas. Lindas Makēvanas uh, ziņojums un visi grozījumi, tas viss ļauj mums padarīt priekšlikumu labāku. Mēs runājam par farmakoviģilanci, par potenciālu apdraudējumu eh, sabiedrības veselībai, par zālēm. Un tad būtībā, ja mēs runājam par atļautajām zālēm, tad eh, homeopātiskās zāles vispār ir izslēgtas. Runājot par augu izcelsmes eh, zālēm, kas tiek plaši lietotas. Tad ir skaidrs, ka eh, ne, signālu nebūs daudz, gandrīz nulle ir iespējamība, ka tiks saņemti signāli par šādām zālēm. Runājot par farmakoviģilanci un sabiedrības veselību, tad jājautā, kāpēc šajā priekšlikumā nekur nav pieminēts, ka runa ir par sabiedrības veselību, jo jūs būtībā noņēmat nost visu atbildību no uh, valsts iestādēm. Un uh, tātad atbildība nav pareizi atrisināta. Ja mēs runājam, piemēram, par valstu atļaujas piešķiršanas procedūru, tad tā tagad tiek izslēgta. Mēs taču nevaram pateikt, ka viss ir centralizēts. Nē, tā tas nav ļoti daudzas atļaujas tiek piešķirtas valstu līmenī. Un mēs zinām, ka šis atļaujas reizēm ir labas un pamatotas, reizēm ne īpaši. Vairāk un vairāk bezrecepšu zāļu un ģenerisko zāļu saņem tieši nacionālās atļaujas. Un ir skaidrs, ka, eh, kad produkti ir jau vecāki un ilgāk bijuši tirgū, bet vairāk un vairāk signālu uh, tiek saņemts par tiem. Jo ģeneriskā zāles ir tās, kurām noticējis patenta laiks, tā kā nevajag nemaz uh, pārāk dzīvīgu iztēli, lai saprastu, ka ģeneriskās zāles uh, var saņemt uh, tad, uh, tādas pašus signālus, un ar tiem var rasties tādas pašas problēmas kā ar uh, patentētajām sākuma zālēm, tad kāpēc tad jāsamazina maksas ģeneriskajām zālēm? At par samazinājumu, kas tiek paredzēts MVU. Eh, Susas kundze par to runāja. Es saprotu viņas teikto, bet jūs definējāt MVU. Savādāk tā ir visai tāda jocīga definīcija. Un es domāju, ka vajadzētu drīzāk runāt par uh, Uh, mikro uzņēmumiem, par mazi, reāli maziem uzņēmumiem, kas neražo zāles lielā daudzumā, bet pašreizējā definīcija nav piemērota. Tad, runājot par finansējumu visai šai sistēmai, ikgadējā maksa ir laba doma, manuprāt, bet ikgadējā fiksētā maksa tikai tad ir noderīga, kā tā ir paredzēta 7. pantā ja ir labi definēts, kas tad ir tā vienība, par kuru jāmaksā. Jūs neko negrozījāt, jūs neizskatījāt šo ideju. To izdarīja Linda. Jūs uh, neņemat vērā to problēmu, ka var būt uh, tūkstošiem līdzīgu produktu, kur visa atšķirība ir saistīta tikai ar iepakojuma lielumu. Tātad, ja mēs nosakām šo fiksēto maksu, tad mums labi jādefinē vienību, par kuru jāmaksā. Un nepieciešams arī uh, noteikt, kāds darbs ir jāpaveic zāļu aģentūrai un jāpieskaņo arī attiecīgi maksas apjoms. Ļoti svarīga daļa šeit būtu arī jautājums, kas īsti veids darbu vakar, kad mēs diskutējām ar zāļu aģentūru. Daudz no jums te nemaz nebija. Eh, tad mēs eh, diskutējām ar eh, Rāsi kungu, un viņš teica, ka arī izpildu valdei jābūt iesaistītai, sagatavojot likumdošanu par maksām. Es domāju, ka arī parlamentam un padomei vajadzētu iesaistīties. Un, kad mēs runājam par maksu likumdošanas grozījumiem, tad Jāna Kudakis kundze pieminēja par pilnvaru deleģēšanu, tad laikam runa bija par deleģētajiem aktiem, nevis deleģētajiem iestādēm, kā tas izskanēja jā, kaut kādā veidā būs regulējums jāgroza. Un es zinu, ka daudzi negrib nemaz šos deleģētos aktus, bet, ja jūs vēlaties deleģētos aktus izmantot, tad to var darīt tikai sadarbojoties ar parlamentu. Pagātnē mums bieži vien nav izdevies um, tad pareizi rīkoties ar deleģētajiem aktiem. Es uzskatu, ka deleģētie akti ir laba doma, tikai viss pareizi jānoformulē. At kas attiecās uz uh, produktu analīzēm, ko uzdot Eiropas Savienība. Mēs zinām, ka bieži vien šīs maksas ir uh, noteiktas, tā teikt, no zilā gaisa. Mēs zinām, ka rēķinos parādās tūkstošiem darba stundas, eh, kas vienkārši eh, neatbilst patiesībai. Bet ko tad te var darīt? Jā, reizēm zāļu aģentūrai ir jāizskata uh, atsevišķi gadījumi, tad ir nepieciešams nodot šo darbu EMA. Citos gadījumos tas nemaz nav vajadzīgs. To var darīt nacionālās aģentūras, bet mums skaidri ir jānosaka, kas notiek valsts līmenī, kas notiek EMA līmenī. Un uh, valsts aģentūrām, protams, ir lielāka atbildība par atļaujām, kas ir piešķirtas šajā valstī. Tas ir loģiski. Tad jājautā, vai viņam jāpiedalās arī izdevumu sekšanā. Jā, runa ir par sabiedrības veselību. Bet te pašā laikā Es uzskatu, ka jebkura nacionālā iestāde, kas nodod um, šo gadījumu ēmā izskatīšanai, tad šīs valsts iestāde nevar būt uh, nec referents, nec līdzreferents, jo tad radīsies interešu konflikts, un tas nav pieņēmami. Tad kas īsti veiks darbu? Mēs nevaram pateikt, ka ēma visu uh, darīs viena pati. Es eh, neprotestētu pret to, bet ja mēs sakām, ka nacionālajām iestādēm ir te kāda teikšana, ka šīs iestādes var eh, būt eh, ekspertu lomā, referentu lomā un var gūt, saņemt samaksu par šo darbu, tad mums ļoti skaidri jādokumentē, cik daudz darba stundas tiek veltītas kādam uzdevumam. Un uh, rēķinā jānorāda gan darba saturs, gan stundu skaits. Daži saka, ka EMA to nedara, bet EMA ir Eiropas aģentūra, kas var vienkārši šos uzdevumus deleģēt citiem. EMA var paveikt to visu arī pati, bet ja tiek iesaistītas dalību valstu aģentūras, tad tam tas jādara pareizi. Un kā mēs definēsim summas? Linda. Uh, teicu, ka mums vēl jāpadomā par konkrētajām summām, par to, eh, kādā veidā tiek izskatīta šīs problēmas. Mums eh, jāapzinās, ka eh, kāds viens konkrēts gadījums var skart ne tikai vienu produktu, bet pat simtiem produktu atsevišķos gadījumos. Noslēgumā teikšu, ka mums jārīkojas ļoti piesardzīgi, mums jāatrod pareizs risinājums. Protams, pašlaik ir taupības režīms, nu, vismaz ar to dalību valstis aizbildinās, bet eh, taupība nozīmē ka arī valstu iestādēm ir mazāk un mazāk finansējuma, viņiem ir jāsaņem līdzfinansējums no Eiropas Savienības budžeta, kas varbūt nav tas labākais risinājums. Mums, protams, ir struktūra fondi, un šo praksi mēs ilgu laiku esam akceptējuši, varbūt pārāk ilgi. Un tagad mēs redzam, ka valdē um, tad visu nosaka pāris valstis, ne visas valstis, tad mums jānosaka, ko reāli maksā at viena pieteikuma izskatīšana, at ko var apmaksāt no um, valsts budžetiem, jo runa ir par sabiedrības veselību, ko var apmaksāt no uh, privātiem avotiem Un katrā gadījumā mums jāizslēdz iespēju, ka tā aģentūra, kas pieprasa pieteikumu izskatīšanu, var būt referents vai līdzreferents. Es domāju, ka mums ļoti skaidri jāprecizē, ka Ema e, jāiegūst e, visi e, tad pierādījumi un uh, skaidri um, jāsadala šīs maksas, jo būs uh, tūkstošiem uzņēmumu, kas nekad neiesniegs nekādu pieteikumu un nebūs procedūras izraisītāji, uh, bet tad viņam vienkārši jāmaksā šī centralizētā maksa. Es centīšos līdz piekdienai sagatavot arī dažus grozījumus, kaut gan laika nav daudz, bet uh, ir vēl vieta grozījumiem. Varbūt varētu iesniegt grozījumus līdz piekdienas vakaram. Manuprāt, eh, tas vēl būtu iespējams. Eh, tad mums būtu vismaz vēl pusdiena laika, lai sagatavotu grozījumus. Paldies! Un... Paldies! Tagad lūdzu komisijai vārds. Kurš vēlas pirmais izteikties? Rīskungs. Thank you, <coughs> thank you, chair, thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentei un referentēm par komentāriem. Un ļoti jauki, ka ņem uzklausot uh, priekšlikumus, mēs neparedzam nekādas dopies problēmas no komisijas puses tomēr. Runājot par grozījumiem 3, 9, 14, 15, gribētu arī atbildēt uz atsevišķiem konkrētiem jautājumiem. Runājot par. Uh, svītrojuma attiecībā uz ģeneriskajiem eh, medikamentiem. 369. grozījums. Uh, Delegation of the fee reduction for generic is not uh, uh, justified uh, is creating. Domāju, ka, ka šeit vajadzētu izvairīties no nekonsekvences. Mēs esam piedāvājuši 20% um, ģeneriskajiem medikamentiem un autorizētajiem eh, augu medikamentiem, ņemot vērā to, kā da ir uzņēmuma izvēle. Tas eh, atbilst farmakovigilances likumdošanai, kur eh, produkti tiek atbrīvoti no pienākuma periodiski ziņot lai eh, bū, eh, runājot par tiem, kam ir izveidots profils. Eh, ģeneriskie medikamenti jau saņem 75% samazinājumu no gada, no, no 75% no maksājuma. Un, ja nacionālās uh, aģentūras eh, iestādes nesaņemtu samazinājumu, mūsuprāt, tas būtu nozīmīgi. Tomēr jāparedz labi izveidots drošības profils. Tāpat gribu uzsvērt, ka šeit nav runa par procesuālo nodevu samazinājumu, bet tikai par vienoto maksājumu. Maksājumu tālāk par referentiem, kuri saņemtu atlīdzību. Mēs gribētu piedāvāt eh, summas un nevis procentus juridiskā tekstā. Mūsu priekšlikums ir balstīts uz vidējiem maksājumiem EMA, un fiksētā gada maksa būtu um, labāk piemērota nekā procentu maksājums Tāpat bija grūtības mums darbā iegūst šos datus no EMA un tos apstrādāt. par gada maksājumu pieaugumu no 60 eh, līdz 86 eiro, kas ir 14. grozījums, mēs pieņemam zināšanai šo grozījumu gada maksas fiksētās eh, maksājuma. Pieaugums ņemot vērā šos datus. Notably, the number of chargeable units will not remain stable. That is why varētu izrādīties, ka šī maksa nav stabila un varētu paredzēt šī maksājuma korekciju ar deleģētā akta palīdzību. Tad, kad mēs sākām aprēķināt produktu skaitu, kas ir ap pusmiljonu, un pēc e, referenta piedāvātā risinājuma tas tiks samazināt aptuveni trīs reizes, tās būtu ap 130 tūkstoši vienības. E, un tādējādi finanšu uh, ienākums uh, arī tiktu samazināts no 19 līdz 10 miljoniem. Runājot par maksājumu termiņiem, referentiem 60 eh, dienas, ko, uh, kopš ziņojuma saņemšanas 12. grozījumā mūsu prāts nav vajadzīgs piedāvāt termiņus regulā pašā un dalību valstu atlīdzība ir EMA un dalību valsts jautājums. Piemēram, to varētu balstīt uz esošu sadarbības līgumu starp EMA un Nacionālo uh, aģentūru, kas varētu krietni vien darbu atvieglot. Un tagad daži jautājumi attiecībā uz darba izmaksu sadalījumu. Tiek uzskatīts. System, what should be done and what are the, the, the, the costs? Kā ir jāņem vērā atlīdzība EMA, e, operatīvai darbībai, citām aktivitātēm, bet tas viss ir jāskata priekšlikuma gaismā. Diskusijās padomē šīs debatas notiek, dalībvalstu aģentūras paredz papildu datus pēdējo nedēļu gaitā, un mēs varētu atrast pareizo līdzsvaru starp darba izmaksu sadalījumu EMMA un nacionālajām aģentūrām. Mēs piekrītam Eh, augu valsts un homeopātiskajiem medikamentiem tos izslēgt no šī priekšlikuma. Mūsuprāt, tas ir saprātīgi. Un runājot par situāciju padomē, bija brīdis, kāda eksperti skatīja uh, vienoto maksājumu, bet pašreizējā darba etapā mēs esam atgriezuši pie jauktās pieejas, kad ir vienotais maksājums plus pieeja eh, maksājumam par pakalpojumu, ka tas varētu darboties labāk. Tāpat arī Šis ir piemērots brīdis EMA un nacionālajām aģentūrām sagatavot labāku maksājuma regulējumu. Taču, kā mēs to redzam no priekšlikuma un no mūsu darba un notikuma attīstības padomē, tomēr dažādās nacionālās aģentūrās pieeja ir atšķirīga šim jautājumam. And, uh, uh, finally, uh... Visbeidzot, mēs ar prieku turpināsim sadarbību un sniegsim cik vien iespējams informāciju, lai palīdzētu sagatavot galā, galīgo tekstu. Paldies! Apši. Paldies. Noslēgumā došu atkal vārdu Lindai Makavenai. Lūdzu. Liels paldies. Jauki, ka padome tagad atteicās no šīs uh, ne īpaši saprātīgas idejas atteikties no fiksētās maksas, jo, uh, ja jau prak, izma, procedūra izmaksātu mazāk, tad noteikti uh, visas dalību valstis piedalītos. Bet viņi Uh, uzstāja ļoti ilgi, ka viņi to negrib. Bet ja ir kaut kādi uzdevumi veicami, tad par tiem ir jāsamaksā. Nauda kaut kur ir jāpaņem. Uh, gribu atbildēt jūsu kundzei. Es neierosinu palielināt maksas uzņēmumiem. Tieši pretēji, ja mēs mainīsim šo definīciju, uh, vienība, par kuru jāmaksā, ja mēs ne, nerunāsim par iepakojumiem, bet par aktīvajām vielām, tad būs eh, aptuveni tikai puse no visiem ierakstiem, tad vienam uzņēmumam būs daudz mazāk jāmaksā nekā tagad. Un ja jūs parunā, paskatīsieties tagad, eh, ka nebūs jāmaksā 86, bet 62 eh, aptuveni eiro par vienību, un tad mums bija arī dienesta konsultācijas, uh, mēs zinām, ka ēma var paveikt arī dažus uzdevumus farmakoviģilances jomā ar pašreizējo budžetu. Jo daudz ko viņi jau tagad dara. Un tad ēma ap, aprēķina, ka var iztikt ar 10,5 miljoniem, nevis 19 miljoniem eiro. Tā kā Domāju, ka padome tagad e, rīkojas saprātīgāk un viņi negrib vēl lielāku samazinājumu. Bet uzsvēršu, es nepieprasu no uzņēmumiem vairāk. Nē, mazāk. Un viņiem būs arī mazāk darba, piemēram, ziņošanas uh, sadaļā. Tad rīt pēcpusdienā būs arī tikšanās ar iesaistītajām pusēm, pusčetros. Ja jūs vēlaties tajā piedalīties, jūs varat to darīt. Un tad uh, nozares pārstāvji var arī pastāstīt par savu um, viedokli. Un, kas attiecās uz ģenēriskajām zālē, zālēm, at, ja runa ir par aktīvo vielu principu, tad arī ģenērisko zāļu ražotājiem būs jāmaksā mazāk. Tas ietekmēs uh, tiešām uh, ļoti stipri šīs iekasējamās maksas. Un līdz ar to ģenerisko zāļu ražotājiem nebūs vajadzīgas paredzētās atlaides. Dagmar Rot Pērenca runāja par stimuliem, kas ir eh, jāpiedāvā dalībvalstīm, eh, tad, kad dalībvalstis cenšas nodot eh, šos pieteikumus ēmā, lai samazinātu savas izmaksas. Bet tad es domāju, ka vairāk un vairāk decentralizēto produktu tagad teiks pakļauti prāk pārskatam. Bet, piemēram, kas notika mediātoru gadījumā? Mēs nevēlamies šādus stimulus piedāvāt dalībvalstīm, nodot lietas izskatīšanai EMA. Jo, ja dalībvalstis domā, ka viņi tiks sodīti par pieteikuma nodošanu EMA, nekas nenotiks, jo bija uh, zināmi signāli par mediātoru, bet nekas nenotika, tāpēc, ka nebija konkrēta procedūru. Visi par to runāja, bet katrs uzskatīja, ka uh, viņu tas neskar un viņam nekas nav jādara. Jūs redzējāt, kā, kā bija Francijas tirgu uzņēmumi uh, lenītiņam izņēma šo produktu no citiem tirgiem. Tas taču nav pieņēmums. Mēs vēlamies sistēmu, kur mēs varam ātri apmainīties ar informāciju, ja ir kāda problēma ar konkrētām zālēm. Un es uh, konsultējos ar EMA pārstāvjiem, ar tiem, kas strādā tieši ar farmakoviģilanci. Dalību valstis, kas uh, pašlaik nodot pieteikums izskatīšanai, nemaksā neko par to. Un Viņiem taču ir uh, dati par šīm zālēm. Tad, ja viņi var būt līdzreferenti, tad būtībā viņi var šos datus piedāvāt. Bet viņi nesaņem pašlaik nekādu samaksu. Es nevēlos uh, nekādus negatīvos stimulus, negribu sodīt dalību valstis uh, par pieteikumu nodošanu EMA, jo runa tiešām ir par sabiedrības veselību. Tātad ja notiek darba dalīšana, tad tas jādara loģiskā veidā. Man šķiet, ka viss ir visai uh, vienkārši. Mums te ir vairāki konsorcija cilvēki kopā veids darbu. Un tad, ja ir kāds uzdevums, tad var noteikt uh, tik un tik cilvēku nepieciešams, lai šo darbu pabeigt, paveikt. Bet kas attiecās uz ēmā izpildu valdi, uh, tai ir jānovērtē eh, darbu apjoms. Jau pašlaik ēmā eh, nodot darbus ārpakalpojumu eh, sniedzējiem, tad nodot citiem. Un es domāju, ka nevajadzētu noteikt fiksēto maksu par pieteikumu nodošanu ēmā, bet drīzāk šis, šī samaksa ir jāmaina atbilstoši darbam, kas reāli jāpaveic. Šo darbu taču var aplēst. Un tad var uh, arī taisnīgāk sadalīt uh, samaksu. Nav loģiski vienkārši dalīt 50 uz 50 starp EMA un dalību valstīm, kas veids darbu, tam jāsaņem samaksa. Un es piekrītu Janako Dakis kundzei. Komisija teica, jā, šis dosie ir vienkāršs, Ema eh, piekrīt, eh, nevajag eh, daudz darba, bet beigu beigās neviens taču nepiekrīta. Ema nepiekrīta, komisija bija pret, dalību valstis bija pret. Un tik tiešām ir skumji, ka jāgaida divus gadus, lai priekšlikums tiktu sagatavots, bet tad beigu beigās neviens tam nepiekrīt. Bet mums vajadzīgs kaut kāds risinājums, kas apmierinās vairāk vai mazāk visus iesaistītos un es eh, ceru, ka mums tas izdosies. Mums tiešām eh, jāpaveic šis darbs, jo runa ir par sabiedrības veselību. Nav nekādas jēgas sagatavot likumdošanas aktus, kurus nevar reāli īstenot. Paldies! Paldies, Linda! Pēc īpašas vēlmes mēs eh, termiņu grozījumu iesniegšanai pārliksim uz pulksten sešiem 8. novembrī. 27. un 28. novembrī izdiskutēsim grozījumu priešlikumus un balsosim komitejā 17. decembrī. Ir paredzēts eh, aprīļa plenāra sēdē balsojums. Tātad ļoti strikts laika grafiks, kurš būs jāietur. Labi. Tad esam nokļuvuši pie beigām mūsu diskusijām. Nē, mums vēl ir dzīvnieku veselības punkts palicis. Šodien mums pārstāv Alda Susas kundze Kartikas Lamāra Liotārdu. Lūdzu, vārds jums. Jā. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Ļotāvis skundze atvainojas, ka nevarēja personiski apmeklēt šīs debatas. Es darīšu zināms viņas viedokli un nodošu jautājumus viņai. Es gan ne, neiesteikšu pārāk dis, lielās detaļās, bet pieturēšos pie vispārīgiem jautājumiem. Runājot par dzīvnieku veselības regulu, pirmkārt ir e, jāatzīmē lielais pantu skaits. Referenti apzinās, ka Šīs, šīs regulas mērķis ir vienkāršot un koordinēt ēsošo likumdošanu dzīvnieku veselības sakarā, lai varētu samazināt sarežģītību un nodrošināt pareizu piemērošanu. Tāpat arī referenta apzinās, kā tā konsolidē vairāk nekā 40 direktīvas un regulas dzīvnieku veselības jomā šajā priekšlikumā, bet uzskata, ka ir grūti saprotams ka šis priekšlikums ar 260 pantiem, no kuriem liela daļa ir iest, būt iestrādāti eh, deleģētajos brīviešanas aktos, eh, neparedz eh, vienkāršošanu. Šis priekšlikums ir ļoti sarežģīts un arī jānozī, jānorāda lielais grozījums skaits komisijas priekšlikumam. Ziņojuma sagatavošanas gaitā referente balstījās uz diviem principiem. Pirmkārt, e, profilaks ir labāk nekā ārstēšana, liekot uzsvaru uz preventīvo darbu dzīvnieku e, veselības jomā. Otrkārt, vienas veselības e, pieeja, kas ir iestrādāta dzīvnieku veselības stratēģijā 2007.13, kas ir integrēta pieeja veselībai balstoties uz uh, interaktīvu eh, eh, eh, un integrētu pieeju cilvēku, dzīvnieku un veselībai un apkārtējai vīdei. Pastāv daudz pētījumu, kas ir pierādījuši, ka pastāv ciešsaikne starp dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību, kā arī skaidra sakne starp dzīvnieku saslimšanām un Eh, dzīvnieku pārvadāšanas eh, un vairošanas pieņemtajām eh, prāksēm. Šie jautājumi ir svarīgi un ir jāiestrādā šīs regulas pantos. Tāpēc referenti ir sagatavojis vairākus grozījumus šajā sakarā. Tomēr referenti gribētu norādīt, ka tā apzinās to, ka komisijā strādā pie dzīvnieku labturības un viņa nevēlas iepriekš paredzēt rezultātu. Vēl jau vairāk referenti norāda, ka pašreizējā intensīvā lauksaimniecības audzēšanas sistēma ierobežo dzīvnieku dabisku pārvietošanos. Tas palielina stresu un arī eh, dzīvniekus turot eh, šaurā telpā pieauga vajadzība pēc antibiotikām. Tāpat arī var vairoties patogēni un ir jādomā par dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības eh, aizsargāšanu. Vēl jo vairāk tāpēc, ka šīs slimības, kas apdraud dzīvniekus, var pāriet arī uz cilvēkiem. Uh, Pastāv risks, ka slimības var izcelties un ir jāparedz kontrolas pasākumi. Komisija piedāvā plašu sarakstu ar e, kontrolu pasākumiem un referente piekrīt, ka vairāk un labāk sadarbība un koordinācija ir nepieciešama šajā jomā, taču neuzskata, ka būtu saprātīgi atteikties no dalību valsts atbildības. Referenta prāts. Piektais pants, slimības saraksts, tāpat arī sūgas septītais pants, uz ko tās attiecināt, un slimības novēršanas un kontrols pasākumi, kas ir astotais pants, ir regulas centrālā daļa un dzīvnieku veselības politiku Eiropas Savienībā. Viņa uzskata, ka e, šis jautājums ir pakļaujams demokrātiskajai apspriešanai parlamentā un apspriežams padomē un piedāvā deleģētu aktu šajā sakarā. Visbeidzot, e, daži vārdi par klonēšanu, jo referenti ir iekļāvusi arī ziņojumā klonētus dzīvniekus. Tā kā klonēti dzīvnieki ir pakļauti īpašam slimību, eh, iegūšanas riskam, dažādām malformācijām, orgānu disfunkcijām, tad referenti uzskata, ka šāds definējums ir norādāms. Mēs ilgi esam gaidījuši e, komisijas priekšlikumu par visiem klonēšanas aspektiem, un katru reizi mēs dzirdam, ka drīzumā tāds būs. Eiropas parlamentam ir skaidra nostāja par klonēšanu, vairāk kārt ir norādīts, ka ir aizliedzama dzīvnieku klonēšana pārtikai. Paldies! Paldies! Tad turpināsim ar ēnu referentiem Pilāra Ūso no tautas partijas lūdzu Pilāru Uzo. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias también. Liels paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī par skaidrojumiem, par Liotārds kundas ziņojumu. Auga aizsardzībā arī ir svarīgi, lai šie izkliedētie tiesību aktu tiktu apvienot, un tas attiecas arī uz šo gadījumu. Attiecībā uz Lielu Tārskundzes ziņojumu vēlos teikt, ka tas, vēlos teikt, ka tas attiec uz dzīvnieku veselību, uz dzīvnieku slimību kontroli. Nu, šeit nav vairāk par dzīvnieku labturību vai klonēšanu, tie ir citi ziņojumi. Šie visi grozījumi, kas attiecas uz šiem punktiem, neatiecas uz šo ziņojumu. Mēs taču nevaram izmantot kaut kādu likuma tekstu, lai tajā ierakstītu pilnīgi visas savas idejas un vēlmes. Tas nav, manuprāt, piemēroti. Priekšlikumā ir vēl ļoti daudz jautājumu, kas ir uh, jāturpina izstrādāt, subsidiāra tiesība akti, īstenošanas un deleģētie tiesība akti un tā tālāk, un tāpēc kā saistībā ar iepriekšējo ziņojumu šeit ir nepieciešams sākumā uh, sagatavot sarakstu ar prioritārajām slimībām. Pēc tam ir jāvienojas par attiecīgajiem apkarošanas pasākumiem un ir jānosaka skaidri strateģiskie kritēriji, lai izvērtētu, kāda saraksta iekļaušana vai neiekļaušana kādas slimības iekļaušana vai neiekļaušana sarakstā. Un dalībvalstīm šajā ziņā ir jānodrošina zināms elastības līmenis, īpaši attiecībā uz riska izvērtēšanu. Vēl ir uh, jāatcerās novērošanas programmas un arī vakcinēšanas uh, politika, kā arī dzīvnieku pārvietošanas politika. Tas viss ir saistīts ar subsidiaritātes principu. Uh, Visiem šiem pasākumiem arī ekonomiskas dabas sekas iesaistītiem pusēm jānodrošina apmācība, veterinārārsti jāapmāca, tas viss prasa lielu vietējo ieguldījumu. Tas rada daudzas uh, funkcionāla rakstura un ekonomiska rakstura sekas uh, uzņēmumos. Uh, Šeit jāpiemina arī laboratorijas, kurām ir ļoti nozīmīga loma un regulai vajadzētu vismaz iekļaut vispārīgi norādu uz laboratoriju atbildību, nevis tā vienkārši kaut kur maliņā to pieminēt. No slimībām brīvas teritorijas un saistītie jautājumi, protams, ka slimības ir jāierobežot, taču Vajag, šeit vajag paredzēt samērīgs pasākums, nevis komerciāli neefektīvus pasākums. Un noslēgumā domāju, ka šeit tiešām regulē ir ekonomiskas sekas, tādēļ viss ir jāsaskaņo ar budžeta regulu, kā jau es iepriekš teicu. 231. pāns Tāpat vajadzētu noteikt sarakstu ar trešajo, trešajām valstīm, kas autorizē šādu e, ieviešanu. Tālāk otrajā rindkopā par. saraksta veidošanu kādu dzīvnieku ieviešanai, kas pēc tam tiek pārvest no vienas valsts uz citu, domāju, šeit nav visai skaidrs e, jautājums, un normatīvs ir jāformulē labāk. Un visbeidzot, eksporta regulējums, kas ir ļoti strīdīgs jautājums. Domāju, ka eksporta e, jautājums ir divpusējs sarunu jautājums starp valstīm, kas eksportē, kas importē. Un tas varētu nebūt saistāms ar dzīvnieku veselības jautājumu. Atgādinu, ka šis ir jautājums saistīts ar dzīvnieku veselību, nevis ar labturību. Paldies! Dank, Paldies, Ajuzā kundze. Nākamā Linda Makavena, tad Andrijas Anonī lūdzu. Liels paldies! Uh, ēnu references uz Palakis arī nodeva man savus komentārus. Viņš nevar šodien būt. Uh, Jūs es atbalstu komisijas priešlikumu par dzīvnieku veselību, jo tas uzlabo regulējumu. Direktīvas un regulas tagad tiek sasaistītas vienā satverā. To mēs jau ilgi esam gaidījuši, un sistēma tiešām ir jāvienkāršo. Bet ir arī zināmas bāžas. Komisija pašlaik uh, ierosina atsaukt likumdošanu, ko pieņēma pirms dažiem mēnešiem ar koplēmuma procedūru. Pieņēma, piemēram, viņš bija uh, līdzreferents uh, likumdošanas aktam par nekomerciāliem uh, lolojumu dzīvniekiem. Un viņš uzskata, ka nevajadzētu uh, tagad veikt darbu, lai to atsauktu īsu laiku pēc tā paveikšanas. Dzīvnieku labturības un dzīvnieku veselības aspekti ir cieši saistīti, viņa prāt. Un viņš uzskata, ka, lai īstenotu šo principu profilaks ir labāka par ārsteišanu, mums vajadzētu um, uzlabot um, dzīvnieku audzēšanas un turēšanas praksi, lai novērstu slimības. Arī mikrobu rezistence ir liela problēma, jo daudzas uh, um, noturīgas baktērijas ir dzīvnieku izcelsmes, un tās var ietekmēt arī cilvēku veselību, ne tikai dzīvnieku veselību. Dzīvnieku potieš, potēšana ir uh, uh, labs uh, risinājums, lai izvairītos no uh, dzīvnieku nokaušanas uh, slimību izplatīšanas gadījumā. Tas uh, um, ietekmē starp citu arī vidi, kad dzīvnieki masveidā tiek nokauti, un šis aspekts līdz šim nav vēl ņemts vērā. Ēnu referents norāda arī uz to, ka ir paredzēti daudzi deleģētie un īstenošanas akti. Viņš gribētu saņemt skaidras norādes, skaidru ceļa karti par to, kas ir paredzēts deleģētajiem tiesību aktiem, kādas konsultācijas tiks organizētas, kā tiks iesaistīts parlaments un kāds būs laika grafiks konsultācijām. At vasarā, piemēram, runa bija par gaļas higienas pasākumiem, un mēs plānojām uh, šo jautājumu pārunāt un balsot par to pēc vasaras brīvdienu beigām, bet komisija visu pātrināja. Mēs gribētu zināt, ka, piemēram, 14. gada jūnijā mēs varam sagaidīt tādu un tādu likumdošanas aktu. Uh, lai mēs varētu arī plānot savu darbu, nevis, eh, lai būtu tā, ka komisija mums kaut ko atmet un saka, nu tagad ātrumā, ātrumā lūdzu izsakiet savu viedokli. At, un, ja notiek kaut kas tāds, tad komisija arī jāpaskaidro, kāpēc šāda steidzamība. Andrejā Sanonī. Tā... Paldies Sanonī kungam vārds un tad Rospaps kundzei. Liels paldies priekšsēdētāji. Šis regulas priekšlikums attiecas uz dzīvnieku veselību. Ļoti, tas ir ļoti svarīgs priekšlikums, jo tajā tiek, ar, ar šo regulu tiek uh, likvidēts apmēram 40 regulas un direktīvas, kas saistīts ar šo jautājumu. Protams, šī regula ir plaša un detalizēta. noteikti varēsim konstatēt, ka ir cieša sasaist ar dzīvnieku veselību un labturību. Dzīvnieku veselība ir cieši saistīta ar to, kā viņi jūtās, kā tiek turēti, un tas attiecīgi garantē arī zināms lietas patērētājiem. Mēs zinām, ka, ja trūkst veselības, bieži vien tādēļ, ka dzīvnieki netiek turēti pienācīgos apstākļos, tad raud, rodas liels problēmas un slimības, kas ietekmē atkal cilvēku veselību. Šeit uh, var pieminēt kaut vai mm, mutes un nagu sērgu vai putnu gripu. Bija gadījumi ziemeļa austrumu uh, Itālijā, kur uh, cilvēki saslim ar putnu gripu. Un tas noved pie tā, ka intensīvā dzīvnieku turēšana rada dažādus riska faktorus. Šajā regulā ir pieminēti pāris īpaši aspekti. kā tiek aptvērti arī savvaļas dzīvnieki. Šeit eh, tiek iesaistīts šis eh, savvaļas dzīvnieku aspekts. Šeit, protams, runa ir par slimību apkarošanu, taču nav skaidri pateikts, kā īsti jārīkojas attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem, kuri arī iespējams ir inficējušies vai var, var veicināt kādu slimību izplatīšanos. Manuprāt, tas ir jāprecizē. Tāpat tās ir jāņem vērā, ka dažās dalībvalstīs ir speciāli normas savvaļas dzīvniekiem, piemēram, Itālijā. Mums ir zināms joms, kuras kontrolē valsts. Šī nianse būtu vēl vairāk jāuzsver regulas priekšlikumā. Un patērētāji, manuprāt, ļoti uzmanīgi seko šim priekšlikumam, jo tas, protams, attiecas uz dzīvnieku veselību, taču tiek noteikti arī standarti attiecībā uz dzīvnieku labturību. Ja mums ir labi turēti veseli dzīvnieki, tad mums, protams, ir arī pieejami daudz drošāki produkti. Piekrītu referentai attiecībā uz paustajām bažām par elektroniskās eh, mailopu identifikācijas metožu vai marķējuma likvidēšanu. Šie jautājumi ir svarīgi un būtu noderīgi, ja mēs daudz konkrētāk izprastu šos lietas attiecībā uz kontroli, uz izsakojamību, jo mēs vairāk varam izsakot, jo tas tikai viss uzlabot, un tas vēl konkrētāk ir jāpasaka tekstā. Ir jānodrošina kontroles visai dzīvnieku turēšanas un transportēšanas ķēdēji. Pāris kolēģi uz to norādīja, ka ir virkne pantu, kuras nodrošina komisijai plašas eh, pilnvaras, pateicoties deleģētiem tiesību aktiem, un, manuprāt, mēs ar šo priekšlikumu eh, radām tādas kā briesmas, ka mēs neredzam, kāds ir šo tiesību aktu saturs, kas mūs ļoti varētu interesēt. Ir arī ļoti daudz izņēmumu. Ir daudzas pašsertifikācijas sistēmas. Iespējams, ka mm, daudz augstāk vajadzētu novērtēt arī veterinārā ārstu lomu, kuri ir atstāti novārtā šobrīd. Tātad ir vēl vairāk jautājumu, kas ir jānoskaidro attiecībā uz dzīvnieku transportēšanu, ir par dažādu izņēmumu normas Tāpat ir arī izņēmuma attiecībā uz reģistrācijas prasībām, uz uh, maziem uzņēmumiem. Taču principā es uzskatu, ka šo priekšlikumu var atbalstīt, var atbalstīt referentes pieeju. Un varu arī atbalstīt lielāko daļu grozījumu. Manuprāt, tie uzlabo tekstu. Taču, kā jau teicu, šis uh, likuma projekts ir ļoti komplekss, un mums vēl konkrētāk ir jāizstrādā zināmi punkti. Protams, ka mēs cenšamies izstrādāt vienu vienotu tekstu no sākumā ļoti sadrumstalotām daļām. Kā jau teicu, šeit līdz šim bija apmēram 40 citas likuma uh, normas, un šeit pastāv bažas pazaudēt zināmas lietas. Nākamā runātāja Annas Rosbaks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties referentē, kas diemžēl šodien nav ieradusies. Vēlos pateikties viņai par labo paveikto la darbu un par laicīgo iesaistīšanos. Mums šis jautājums ir ļoti svarīgs un es ļoti priecājos, ka esam sākuši darbu pie šī punkta. Es zinu, ka šī ir regula par dzīvnieku veselību, un dzīvnieki ir veseli tikai tad, kad viņiem klājas labi. Un tāds partijas kolēģai šeit nav taisnība. Uh, Suso kundze, veseli dzīvnieki nozīmē arī labu ēdienus mūsu šķīvjiem, un pienācīga dzīvnieku aizsardzība nodrošina labu ēdienu. Dzīvnieku aizsardzība ir būtiska. Mēs nevaram ar kaut kādām šļircēm, vakcināciju uh, izkļūt no atbildības. Iespējams, ka mums ir citāds viedoklis, balstoties uz uh, rakstiskajiem tulkojumiem, taču man ir svarīgi, lai dzīvnieku tik, lai pret dzīvniekiem atteiktos saskaņā ar dzīvnieku aizsardzības normām, vai nu tas attiec uz uh, to turēšanu vai transportu, jo dzīvnieku veselība ietekmē arī mūsu pārtiks kvalitāti mūsu šķīvjos. Citādi esmu arī pateicīga referentē par šo vienotās veselības koncepciju. Un man ir skaidrs, ka labi pārtiks produkti nāk no labiem dzīvniekiem. Man lielākā problēma ir tas, ka tiek eh, profilaktiski sniegti antibiotikas veseliem dzīvniekiem. Šeit arī runāt par slimībām, kas skar govis. Un tad ir jautājums, cik lielu varas daļu saņems komisija un kā tas tiks pārvaldīts. ir svarīgi arī iesaistīt eh, atbildi, attiecīgās nacionālās iestādes, lai mēs varētu noskaidrot labākās prakses. Un es priecājos uz labo sadarbību turpmāk. Tagad mums ir ēnu referentu saraksts noslēdzies, un mums ir palicis ļoti maz laika līdz sēdes beigām, tādēļ pēdējie runātāji Lupčevs kundze un Šnelharta kungs un arī Uzā kundze saņems vienu minūti izteikties. Horst domā, ka viņš to varētu panākt, jā. Tad Lopčevs kundzei vārds. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български язик. Paldies, priekšsādātāji. Э, Izteikšos bulgāru valodā. Es atbalstu divas svarīgas idejas šajā atzinumā. Pirmkārt, eh, profilaks ir labāka par ārstēšanu, tas ir ļoti svarīgs akcents, un otrkārt atbalstu arī secinājumu par uh, dzīvnieku masveida um, nokaušanas praksi. Šī praksi jāpiemēro ar lielu piesardzību un tikai ārkārtas gadījumos. Tāpēc gribētu uzsvērt šeit, kā svarīga ir pārobežu slimību pārnešana. Ja Eiropas Savienības regulējums nefunkcionēs, tad mēs nevarēsim aizsargāt sevi. Mana reģionā pirms trīs nedēļām 200 tūkstoši dzīvnieku vajadzēja uh, nokaut, tāpēc, ka slimība tika ievesta no Turcijas. Un arī tāpēc mums nepieciešams uh, rīkoties Eiropas Savienības līmenī. Vajadzīgi sinhronizēti pasākumi visā Eiropas Savienībā, jo Šīs slimības e, nozīmē ekonomisko kaitējumu un arī kaitējumu cilvēku veselībai. Vajadzīgas labākas un precīzākas procedūras, lai izvairītos no dzīvnieku masveida kaušanas. Un tad par potēšanu. E, potēšanai e, jātiek piemērotai gadījumos, ja tas ir pasākums pārobežu kontekstā, bet potēšana jāsasaista arī ar uh, noteikumiem par to, ka daži reģioni ir brīvi no slimībām. Nevajadzētu to attiecināt uz visas valsts brīvību no slimībām. Paldies, Šnelhards. Uh, ne. Šnelhards kungs. Jā, paldies uh, ļoti īsi. Mēs jau ilgi diskutējām par šo priekšlikumu kopš 7. gada. Mums bija uh, Eiropas Savienības dzīvnieku veselības stratēģiju, mēs daudz ko jau pateicām no tā, kas ir tagad šajā priekšlikumā, bet tomēr ir zināmas problēmas. Piemēram, šajā priekšlikumā ir sadaļas, kas ietver sevī visu to, ko mēs jau zinām. Pat eh, lolojumu dzīvnieku un maidzīvnieku transportēšana un um, profilakses pakotne, bet tagad pēkšņi var Uh, veikt uh, papildu pasākumus, un ar vienu teikumu tiek ieviests komisijas deleģētais akts. Uh, tas nozīmē, ka visa šī regula, pie kuras mēs esam strādājuši vairākus gadus, tiks pārakstīta, un komisija var uh, atcelt pasākumus, kas jau funkcionē ar deleģēto aktu. Protams, uh, mums ir 15 pamatdirektīvas, kas tiek apkopotas. Jā, tas ir ļoti plašs juridiskais akts, bet, piemēram, par maidzīvnieku transportēšanu, tad pēkšņi parādās pilnīgi jauna pieeja, un te vairs nav pateikts tas, par ko mēs esam vienojušies. Trīs sanāksmes mums bija, kad mēs strīdējāmies ar komisiju par to, kas var kļūt par deleģēto aktu un kas nē, un pēkšņi tas viss ir pazudis. Tas ir ļoti bīstami, Un tā ir gan trīs provokācija no komisijas puses. Deleģēt to aktu regulējumu šeit ir provokācija. Mēs pirmīt runājām par finansējumu, un vairākums teica, nē, mēs nevēlamies šeit īstenošanas aktus attiecībā uz dzīvnieku slimībām. Mēs teicām deleģētie akti, tāpēc, ka komisijai e, jānorāda arī tas robežas, attiecībā uz to, ko var darīt, ko nevar darīt. Šis priešlikums nepiedāvā mums juridisko drošību. Tieši pretēji, uh, tas nav pieņēmami, un mums vajadzētu tiešām daudz precīzāk to visu noregulēt. Paldies! Un tas, ko jūs tagad par ilgi runājat, Pilārai Jūzo nebūs šis laiks. Ļoti īsi, lai kompensētu. Gribu paskaidrot, ka es neesmu pret dzīvnieku labturību. Mums jau ir regula par dzīvnieku labturību un mēģināt iekļaut to pašu, kas ir citā regulā, eh, nav nepieciešams. Un mēs izveidojam garus tekstus, eh, kas neatbilst to mērķim. Šeit mūsu mērķis ir dzīvnieku veselība. Paldies! Un. Paldies! Un nu komisija. Komisijai ir iespēja tagad ļoti īsi uh, atbildēt uz izvirzītajām apsūdzībām. Te tika runāts par provokāciju. Paldies priekšstādātāji, centīšos ļoti īsi atbildēt, jo laika vairs nav daudz. Mēs šeit piedāvājam pavisam jaunu likumdošanu, kas uh, aizvieto 40 gadu veco likumdošanu dzīvnieku veselības jomā, sākot ar 60. gadu beigām. Un uh, tas nosec tagad dzīvnieku veselības jomu kopumā, iekļaujot arī uh, dzīvnieku um, lipīgas slimības visa šī likumdošana, iekļaujot jaunāko likumdošanu, būs tagad apkopota šajā jaunajā tiesību aktā. Tagad tika pieminēts, ka pat visjaunākie likumdošanas akti, kas prasīja garos trialogus un garās sanāksmes, arī būs tagad iekļauti šajā uh, tiesību aktā. Bet es gribētu norādīt, ka komisija neplāno grozīt to vienošanos, kas ir panākta trialogos ar parlamentu. Komisārs Borgs arī nosūtīja vēstuli parlamentam, kurā viņš cenšas jūs iedrošināt, ka pamatnoteikumi likumdošanā par uh, lielopiem un par nekomerciālajiem maidzīvnieku pārvadājumiem netiek grozīti ar šo priekšlikumu. Tātad uh, panākta vienošanās uh, netiek šeit mainīta. Protams, tas ir milzīgs tiesību akts, 14 direktīvas un simtiem uh, komisijas lēmumu tiek aizvietoti. Jā, tas ir milzīgs tiesību akts, bet tas samazina arī komisijas pilnvaru apjomu 800 pilnvarojumi bija komisijai, un tagad būs 160. Tad jūs redzat, cik liels samazinājums ir sasniegts. Un ļoti īsi priekšsādātāji. Vajadzētu skaidri saprast, ka šis priekšlikums neskar klonēšanu, tas neskar dzīvnieku labturību un neskar arī ģenetiski modificētos organismus Par klonēšanu varu tikai atkārtot to, kas jau tika teikts. Būs uh, komisāru kolēģijas sanāksme, kas būs veltīta dzīvnieku klonēšanai. Tā notiks novembra beigās, un pēc šīs kolēģijas diskusijas komisija sagatavos jauno priešlikumu, kas tiks nodots padomē un parlamentam. Tad to gribēju precizēt. Dzīvnieku labturība arī šeit nav iekļauta. Tas ir pavisam cits process, kas sācies pirms trīs gadiem. Šis process turpinās, un komisijas dienesti turpina darbu. Bet viss turpināsies kā paredzēts par slimību sarakstu, par sugu sarakstu. Šie saraksti tika vairāk kārt pieminēti šodien. Mēs uzskatām, ka tas nav būtisks elements šajā priekšlikumā. Kritēriji ir pašā priekšlikumā kritēriji, pēc kuriem tiek sastādīti šie saraksti. Tad mēs uh, tad balstāmies uz dzīvnieku veselības un tirsniecības aspektiem. Mums ir vajadzīgs elastīgums šeit, un to mēs apzinājāmies vēl pēc, pirms trīs gadiem. Mums eh, gadā 190 miljoni tiek tērēti, lai atbalstītu uh, vakcinācijas programmas. Un tad, eh, kas attiecas uz izņēmumiem, reizē mēs paredzam izņēmumus ārkārtas gadījumos ja atgadās kāda krīze. Protams, mums ir vajadzīga lielāka elastība, to mēs centāmies tekstā saglabāt. Bet, protams, tie ir izņēmumi. Tad runa nav par pamatnormām, bet par izņēmumiem. 2001. gadā, piemēram, miljoniem dzīvnieki bija jānokauj, un mums vajadzēja strādāt efektīvi, Šo elastību mēs saglabājām arī šajā priekšlikumā. Atruna bija arī par uh, mikrobu rezistenci. Jā, patogēnie organismi, kas ir rezistenti, arī ir iekļauti šajā priekšlikumā, bet tie nav īpaši nekādā veidā jāizceļ. Nu, īsumā tas būtu arī viss, ko es gribēju teikt par izteiktajiem komentāriem. Vielen Dank. Liels paldies! Nu, tad mēs gaidīsim tātad priekšlikumu par klonēšanu. Bet skaidrs, ka šis priekšlikums nedrīkst uh, būt uh, mazāks uh, par to, ko mēs izlēmām pārtrauktajā trialogā. Mēs to pārunājām ar koordinatoriem, un tad viss, kas uh, uh, būtu atšķirīgs no šīs vienošanās, uh, būtu pretrunā ar mūsu nostāju. Tātad par klonēšanu mēs gaidām priešlikumu, kas nebūtu vājāks par jau pārunāto, bet nu, tas nav galvenais temats. Šodien mēs runājām par dzīvnieku veselību. Paldies visiem par šo diskusiju. Līdz ar to mēs gandrīz esam pabeiguši komitejas sēdi. Tad 21. novembris ir datums, kad jāiesniedz grozījumi. Tad uh, mēs balsosim 17. Uh, decembrī šeit, uh, agrī balsos februārī un martā un aprīlī balsojums plenārsēdē. Lūk, uh, diskusija līdz ar to ir beigusies un mēs tiksimies atkal 7. novembrī pēc divām dienām. Mums būs kopēja sanāksme ar ITRE Tad ītri e un vides komitejas kopēja sanāksme no 9 līdz pusvieniem. 14. novembrī mini sanāksme. Pūksten 9. tā sāksies par majotu 30 minūtes. Nevairāk. Jo jāstrādā ļoti īsi. 27. ir izņēmums, jo viena politiskā grupa nevar piedalīties, bet neko citu mēs nevarējām te darīt. 27. un 28. novembris no 9 līdz pusdienim un no 3 līdz pusseptiņiem, kā parasti. Visiem jauku pusdienas pārtraukumu, labu apetīti un tiksimies noteikti arī trialogos, jo šodien kādi 30 trialogi notiek paralēli. Tad jauku atpūtījums tagad un tiekamies uh, trialogos, bet tad Uh, Rūpnieciskā komiteja tieks te tagad ēnu referenti šajā telpā.